Sean, are you ready to start so we could start the meeting? Okay. Šon, vai esat gatavs stāt, sākt? Tad sāksim. Godotie kolēģi! Šīs priekšpusdienas sēdi sāksim ar septīto darba kārtības punktu, un tas ir Šona Kelija ziņojuma projekts par ēs finanšu iemaksām starptautiskajā īrijas fondā. Un es tagad došu vārdu Šonam Kelijam, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi! Startautiskais īrijas fonds ir izveidots un darbojas jau vairākus gadus, un tas e, tika izveidots pēc, pirms 20 gadiem noslēgto Angļu īru līgumu. Šis fonds uh, sāka darboties Eiropas Savienības, Austrijas, Kanādas un Jaunzēlandes sadarbības rezultātā. Un šajā fondā Eiropas Savienības finanšu iemaksas ir bijušas veiktas, un šobrīd daudz cilvēku īrijā uzskata, ka iespējams, ka, Eirā, ka Amerikas Savienotās valsts vienīgās veids iemaksas šajā fondā, un tāpēc būtu svarīgi, lai iedzīvotāji uzzinātu, ka Eiropas Savienība arī to dara. Uh, Īriem tas ir jāuzzina. Un, piemēram, šobrīd 57% eh, no fonda līdzekļiem nāk tieši no Eiropas Savienības. Šobrīd mums būtu jārunā par tiesisko pamatojumu un paskatīsimies atpakaļ uz 2007. gadu. Jo toreiz Eiropas parlaments runājot ar juridisko dienestu, nolēma, ka vajadzētu doties uz kopienu tiesu, tātad parlaments vēlējās izveidot tiesisko pamatojumu kopā ar padomi un komisiju, un tiesa lēma par labu tam, ka ES var šajā fondā iemaksāt. Es zinu, ka mans eh, kolēģis Patriks Fonkatrins ir darbojies valdībā, un viņš arī nāk no ziemeļu robežu teritorijām. Un ir ārkārtīgi svarīgi, e, tas ir ārkārtīgi svarīgi miera nodrošināšanai. Un vēlētos vēl atgādināt, ka šis fonds ir e, iemaksājis arī sporta pasākumu atbalstīšanā, un tas arī ir veicinājis miera nodrošināšanu. Patreizajā momentā, ko tad mums vajadzētu darīt? Tā tad eh, mums vajadzētu runāt par to, vai, to varētu, vai šo ziņojumu varētu pieņemt pirmajā lasījumā. Mums ir jārunā par tiesisko pamatojumu. Paldies, prieksēdētājs kundze turpina. Šons ir pabeidzis un tagad dod vārdu nākamajam runātājam. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikt, cik priecīgs esmu par to, ka man ir iespēja runāt šajās debatēs par Šana Kolijas sagatavoto ziņojumu. Tiešām šodien jau miljoni ir bijuši atvēlēti šajā fondā. Šons teica, ka fondu izveidoja 86. gadā īrijas un apvienotās karalistas valdības un nolūks bija veicināt Ziemeļīrijas socioekonomisko attīstību. Un pēc tam tam pievienojās arī seši reģioni abās, reģio, abās robežas pusēs. Tātad fonds tika izveidots tādā laika periodā, kad Ziemeļīrijā bija ļoti svarīgi nodrošināt adekvātus miera apstākļus. Līdz ar to es no tiesas citu ticu, ka starptautiskais īrijas fonds ir spēlējis nozīmīgu lomu Ziemeļīrijas miera nodrošināšanā, un abās, abās reģionu pusēs atrodošajiem rajoniem tas ir palīdzējis, un tas arī ir veicinājis politisko stabilitāti Ziemeļīrijā. Protams, ka uh, e, ir jārunā par fonda juridisko pamatojumu un ir jābūt skaidrām arī tehniskajām procedūrām. Līdz ar to šīs jaunās regulas spēkā stāšanai būtu jābūt pēc iespējas agrīnākai, un tomēr mums ir jābūt arī juridiskai skaidrībai. Vēl bez tam es parlamentā pārstāvu piecus rajonus pierobežas reģionā starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, un ir jābūt izveidotai adekvāti, adekvātiem noteikumiem, kā šis fonds tiek izmantots. Un mana grupa neiebilst pret Šona Kolija sagatavoto ziņojumu. Un tomēr vēlētos pateikties Eiropas Savienībai un arī citām valstīm, kuras gadu laikā ir veikušas iemaksas šajā fondā. Protams, ASV, Kanādai, Austrālijai un arī Jaunzēlandai kuras ir veikušas galvenos maksājumus starptautiskajam īrijas fondam. 2010. gada beigās Eiropas Savienība viena pati tajā ir iemaksājusi apmēram 305 miljonus. Un no šī fonda var atbalstīt tādas tautsēmniecības jomas kā mājokļi, izglītība, Šons Kelijs jau pieminēja sporta pasākumu un infrastruktūras. Diemžēl runājot par Eiropas Savienību un citām valstīm, eh, fonds šobrīd eh, nav izveidojis tādas finanšu noteikums, kuri ļautu paredzēt tā darbību nākotnē. Tātad es tiešām ceru, ka mums un atbilstīgajām valdībām būs jāpagarina fonda darbība. Un es esmu samērā pārliecināts par to, ka donoru valstis turpinās fonda atbalstīšanu, un tam par pamatu būs īrijas un Lielbritānijas valdības sarunas. No 2007. līdz 2013. gadam Miers 3 programma saņems apmēram 330 miljonus, lai atbalstītu mieru un stabilitāti abās īrijas salas robežas pusēs prieksēdētājs kundze, kad parādījās pamiera nolīgums, toreiz Žaks Delors, bijušais prieksēdētājs, tūlīt atbildēja uz šo, uz šiem miera noteikumiem, un viņš teica, ka Eiropas to atbildēs pozitīvā un praktiskā veidā. Un kā tad to panākt? Kāds tad būtu šis praktiskais un pozitīvais atbildes reakcija? Tik izveidots starptautiskais īrijas fonds, parlaments padome un komisija nolēma palielināt finansējumu šajā starptautiskajā īrijas fondā. Tā rezultātā jadās, radās jauna iniciatīva, tika izveidots miera un atjaunošanas fonds. Esmu runājis ar maniem Belfāstas kolēģiem. Šis fonds ir darbojies ārkārtīgi veiksmīgi. Interreg fonds, miera un atjaunotnes fonds. Tātad Interreg fonds arī darbojās abās īrijas salas robežas pusēs, un Interreg arī šeit tad ir atbalstījis dažādus projektus. Varbūt, ka tiešām mums ir jārunā par 206 miljoniem, kas nāk no Interreg fonda, un Eiropas Savienības ieguldījums būtu 185 miljoni. Tā tad eh, es nāku no reģiona, un tie no jums, kur nezinu, kur atrodas Donegala, tad tā ir īrijas Aļaska. Tā no vienas puses robežojas ar Atlantijas okeānu, un no otras puses ar Ziemeļīriju. Es kopš 81. gada esmu darbojies parlamentā un eh, es zinu, ka braucot uz īriju, man jābrauc cauri Ziemeļīrijai. Es zinu, ko tas nozīmē. Līdz ar to es personīgi ļoti augstu novērtēju mieru, kas šobrīd valda Ziemeļīrijā. Un eh, es eh, lielā mērā atbalstu vienoto tātad šo miera, pamiera nolīgumu. Es zinu, ka Eiropas Savienībai šobrīd ir izdevies īstenot visveiksmīgāko miera projektu pasaulē, un Eiropa joprojām atbalsta mieru manā valstī. Tā atbalsta gan mieru, gan ekonomisko izaugsmu, gan politisko stabilitāti. Paldies! Paldies Galagan kungam! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Konstance! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, pirmo reizi esmu runājis par šo miera programmu. Un eh, tomēr, par ko tad mēs šeit runājam? Es vēlētos uzsvērt, ka mēs vienmēr mūsu politiskajā grupā esam atbalstījuši miera programmu, kuru jūs, Kelī kungs, tikko pieminējāt. Uh, Tā tad mēs to atbalstam pilnībā. Mums ir nepieciešams darboties ļoti ātri, līdz ar to no mūsu grupas mēs grozījums neiesniegsim. Un es uzskatu, ka arī no parlamenta puses tas būtu skaidrs signāls miera procesa atbalstīšanai Ziemeļīrijā. Jo šo procesu mēs viennozīmīgi atbalstam Jūs paziņojumā jūs pieminējāt vairākus aspektus, jūs pieminējāt vairākus piemērus. Varbūt, ka mums vajadzētu nedaudz paraudzīties uz paraugu prakses piemēriem un varbūt minēt kādu statistikas datus un piemērus gan šajā komitejā, gan citos. Es zinu, ka tikuši īstenot veseli virkni projektu, un arī citi reģioni runā par šādu veidu paraugu prakses pārņemšanu. Tātad eh, mums ir jārunā par to, cik svarīgi tas ir bijis visai Eiropas Savienībā šī politiskā apņemšanās mieram. Priekšsēdētāji, vai kāds no komisijas vēlētos izteikties? Nē. Tad eh, es pateikšu pāris vārdus. Pēdējo gadu laikā Es personīgi esmu tikusi iesaistīta Eiropas Savienības projektā atbalstīt mieru un atjaunotni Ziemeļīrijā. Un kā jau Galagara kungs pieminēja, šis atbalsts eh, sniedzas daudz tālāk nekā tikai finansiāls atbalsts starptautiskajam īrijas fondam no Eiropas Savienības puses. Mēs runājam arī par apvienotās karalists programmu, kurā piedalās Ziemeļīrija. Vēl bez tam mēs ar Eiropas komisijas atbalstu esam piedalījušies eh, ASE valdē kā novērotāji un esam cieši sadarbojušies ar šo programmu. Vēl bez tam būtu jāpiebilst arī tas, ka Eiropas komisija iepriekšējā sasaukumā izveidoja starp institucionālu grupu, kura sadarbojās starp dažādiem komisijas ģenerāldirektorātiem. Līdz ar to e, īrija ir saņēmusi atbalstu ne tikai no Interreg programmas, arī no zinātnes un pētniecības programmas, no transporta infrastruktūra atbalsta programmas. Un eh, man personīgi radies iespējas, ka īrijas iedzīvotājs zin, kādas ir viņu iespējas piedalīties Eiropas Savienības integrācijas programmās, un to zina ne tikai īrijas republikas, bet arī Ziemeļīrijas iedzīvotāji. Mēs jau vairākas reizes esam pieminējuši Ziemeļīriju kā uh, varbūt nerunāsim par paraugu prakses projektiem, bet vismaz Ziemeļīrija ir bijusi labas prakses projekts. Pēdējo gadu laikā, atvērto dienu laikā, Ziemeļīrijas Ziemeļ reģioni ir dalījušies savā pieredzē gan ar Basku reģioniem, gan ar Kipras reģioniem tieši par to, kā nodrošināt mieru un stabilitāti un to panākt. Tātad īrijas miera un atjaunotnes programmas ietvaros ir darbojusies arī IFI. Un es varbūt vēlētos lūgt komisijai sniegt ieskatu par to, ko Eiropas Savienība dara šobrīd Ziemeļīrijā. Vēl bez tam kad es biju komisāra, manā kabinetā strādāja stažieris no Ziemeļīrijas, un es no sirds cenu, ka mums izdosies veicināt sadarbību starp Eiropas Savienību, Eiropas institūcijām un iesaistītiem reģioniem. Mēs uzklausījām divus kolēģus, kas šeit izteicās, bet vienmēr ir bijusi aktīva parlamentārieša grupa, kur ir iestājušies par atbalstu visām Eiropas Savienības veiktajām aktivitātēm Ziemeļīrijā. Tāpēc ceru un ticu, ka mēs turpināsim tādā pašā garā, jo uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi apzināties, cik svarīgs ir sasniegtais progress īrijā. Taču ir nepieciešams domāt arī par nākotni, ko darīt tālāk. Vēlētos pateikties Šonam Kelijam un ēnu referentiem par to, ka šis ziņojums ir ticis sagatavots tik apjomīgs un ātri. Esmu pārliecināta, ka mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas arī tuvākajos gados. Līdz ar to, ja neviens deputāts vairāk nevēlētos izteikties, tad sāksim balsošanu. Ui, nē, sāksim grozījumus. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. maijas 12. dienā, un mēs balsosim mūsu pirmajā paredzētajā komitejas sēdē 2. jūnijā, un tagad vēlētos dot vārdu vēlreiz Šonam Kelijam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies par jūsu izteiktajiem atbalstu vārdiem, un paldies par to, ka jūs uzteicāt fondu darbību. Es uzskatu, ka komisijai eh, vajadzētu runāt par to, kas ir sasniegts, jo sasniegts tiešām ir daudz, un kā jau pats Koks ir teicis, ir bijusi arī paraugu praksa, ar ko mēs esam dalījušies ar citiem reģioniem. Vēlētos tikai pateikt, ka šāda veida miera projekti vienmēr ir ļoti trausli un vienmēr ir jānodrošina to ilgtspējība un vienmēr tie ir jāatbalsta un būs jāatbalsta. Viens piemērs. Pēdējā laikā neliela minoritāte no īras aktivitā, aktivitā, eh, no aktivistiem ir organizējuši bumbu sprādzienus, vienā no kuriem cieta arī policists. Tā tad runiet par to, ka viņi šobrīd nevēlas ne pret ko cīnīties, bet viņi vēlas izveidot tādu kā draudu gaisotni, jo viņi ir sapratuši, ka miers, ilgtspējīgs miers nāk par labu abām pusēm, un šobrīd tiek nodrošināts uh, puse uz pusi iesaista no opozīcijas un pozīcijas, un ja viņiem izdosies šo trauslo līdzsvaru sajaukt, tad tas arī ir viņa mērķis. Es uzskatu, ka šis trauslums vēl kādu laiku saglabāsies, un tomēr šis projekts ir bijis veiksmīgs. Es uzskatu, ka, kā jau teicu, gan starptautiskā līmenī, gan īrijā Eiropas lomai ir jātiek uzsvērtai daudz lielākā mērā. Priekšsēdētāji, paldies! Kolēģi! Vēlētos pabeigt septītā punkta izskatīšanu un vēlētos varbūt eh, atlikušo laiku līdz balsošanai atvēlēt eh, pārskatam par pagājušai, par vakardien notikušai koordinatoru sēdes pārskatam. Vispirms par eh, mūsu iet atzinumiem par likumdošanas priekšlikumiem koordinatoru nolēma, ka par Eiropas Savienības eh, rīcības plānu, Eiropas Savienības kultūras mantojuma marķējumam. Mēs ziņojumu nesagatavosim. Atbildīgā komiteja ir kultūras komiteja. Otrakārt, koordinatoru sēdē mēs nolē, nolēmām, ka atzinums, kurā, atzinums, kurš tiktu izteikts par parlamenta un padomes uh, kontrolas mehanismiem, kontrolas eh, pasākumiem dalību valstīs par komisijas rīcību. Atbildīgā ir jurija komiteja, šo atzinumu sagatavos priekšsēdētāja, un koordinatori nolēma, ka mēs nesagatavosim atzinumu par ziņojumu par eh, protokola secino, secinājumiem integrēto uh, piejūras zonu pārvaldību. Tas attiecās gan uz vidusjūras reģionu, gan uz citiem. Pašiniciatīvas ziņojumi. Tik tikko esam uzsākuši debatas, un e, mēs vienojāmies par to, ka koordinatori turpinās tuvākajās nedēļās izsvērt visas iespējamās plusus un mīnusus. Un tad līdz māja beigām mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem pašiniciatīvas ziņojumiem, lai pēc tam tūlīt mēs varētu jau nolemt, pie kādiem pašiniciatīvas ziņojumiem strādāsim nākotnē un pie kādiem nē. Kā jau teicu, šīs diskusijas notiek ņemot vērā to, ka četri pašiniciatīvas ziņojumi tuvākajos mēnešos tiks pabeigti mūsu komitejā. Un mēs sagatavosim arī šo ziņu, pašiniciatīvas ziņojumu īstenošanas dzīvē pārskatu. Šobrīd, kā jau teicu, par pašiniciatīvas ziņojumiem runās politiskās grupas, un līdz māja beigām mēs lemsim par labu kādam vai nē. Vēl bez tam mēs diskutējām uzaicinājumu, kuru mums ir izteicis Eiropas parlamenta prezidents, ierasties Briseles parlamentā. Un šis priekšlikums bija izveidot darba grupu starp Eiropas parlamentu un Briseles parlamentu. Īpaši no Eiropas parlamenta šajā darba grupā piedalītos mūsu komitejas deputāti. Koordinatori nolēma, ka mēs nepieņemsim šo priekšlikumu. Tātad Briseles reģions ir viens no 176 reģioniem Eiropas Savienībā, un ja citi reģioni arī vēlēsies izveidot tādu pašu darba grupu, tad mums vienkārši nepietiks tam resursu. Mēs tiksimies jūlijā ar mūsu partneriem no citām, no citiem um, parlamentiem. Tātad, kā jau teicu, koordinatori nolēma neizveidot šādu darba grupu ar Briseles reģionu. Vēl bez tam koordinatori nolēma runāt par pilotu projektiem tiem pilotprojektiem, kura tikt finansēt no 2011. gada budžeta. Koordinatori lēma par labu tam, ka mūsu komitejas deputāti sagatavotu pilotprojektu nosaukumu idejas. To pilotprojektu, kuru būtu vajadzētu īstenot 2011. gadā, un šie nosaukumi ir jāsagatavo līdz 20. maijām. Uh, Tā tad eh, jautājums ir par to, kādus pilotu projektus mēs vēlētos redzēt īstenots nākotnē, un galīgais lēmums budžeta procedūras ietvaros tiks pieņemts vasaras beigās. Bet eh, lēmumu, kā jau teicu, pieņems budžeta komiteja. Mums vienkārši ir jāpadomā par to, kādus projektus mēs vēlētos redzētus īstenot līdz nākamajā gadā, un tas ir jāpieņem līdz 20. maijam. Lamberts van Nistelrojas ir nācis klajā ar priekšlikumu par atvērto durvju dienām sadarbībā ar reģionu komiteju. Līdz ar to sekretariāts informēs koordinators par visu, ko esam runājuši un par to, kā notiek atvērto durvju dienu sagatavošanas process, kā arī vispār par sadarbību ar reģionu komiteju. Un to jūs saņemsiet no koordinatoriem. Tas arī ir viss, ko mēs izrunājām vakar koordinatoru sēdē. Un, ja komentāru nav, ja ideju nav, nav... līdz ar to, ja neviens nevēlas izteikties, tad mēs varam uzskatīt, ka koordinatoru izteiktās idejas komiteja šobrīd ir apstiprinājusi. Un tagad mums ir jānolēmi, vai mēs sāksim ar Lestras kunga ziņojumu. Mums ir palikušas 15 minūtes pirms sāksim balsot. Vai nu mēs tagad izskatam un atliekam balsojumu, vai ko mēs darām? Varbūt, ka mēs varam paspēt. Varbūt, ka mēs varam paspēt. Vai arī mēs e, tātad nezaudēsim laiku, izskatīsim Vestpāles kundzes ziņojumu par nodarbinātību. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich Paldies, priekšsarētājs kundze. Man gan jāsaka, ka ir mazliet sarežģītāk ir, jo šodienas kundze nav šeit klāt, un, un tomēr šajā ziņojumā viņas darbs ir iekļauts. Es redzu, ka viņas šeit nav, es tad varbūt ierosinātu nogaidīt, jo, diemžēl, manu, manā ziņojumā viņa arī ir ēnu referente, un uh, viņš šeit, diemžēl, nav klāt. Varbūt tad mēs varam nogaidīt Un, ja viņi tiešām nav, es aicinātu eh, tiešām atlikt izskatīšanu. Jā, es šeit arī no savas vietas eh, neredzu šetēs kundzi. Varbūt tiešām varam atlikt, tad izņemot, ja kāds iebilst. Bet tad es varu iziet ātri cauri pēdējiem punktiem piemēram, citi jautājumi, 15. punkts mūsu darba kārtībā, vai ir kādi citi jautājumi, ko varētu šobrīd izskatīt? Labi, izskatām, tad to 16. Eh, nākamās sanāksmes datums. Tātad tas būs 2. jūnijā un 3. jūnijā. Tātad trešdienas būs eh, pēcpusdiena un ceturtdiena no rīta. Aicināšu jūs šie, šajā sanāksmēs ierasties laicīgi, lai mēs varētu tikt eh, saulēcīgi galā ar visām lietām, kas ir izskatāms. Tad atliek mums 14. punkts - viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisijas pārstāvjiem un Vestfāls kundzes eh, atzinums. Un, un tad es šobrīd eh, ierosinu pārtraukumu līdz desmitiem, un es ceru, ka mēs tad varēsim tieši pulksnes desmitos sākt balsošanu. Ar to arī šobrīd pārtraukums uz 15 minūtēm. Tas ir grūti, kas.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 Dear colleagues, can you check your machines now? Dargie kolēģi, lūdzu pārbaudiet balsošanas iekārtas savas, lai mēs varam laicīgi sākt. Dear colleagues, we have technician, technicians with us now, so if... Dargie kolēģi, šeit ir mums arī tehniķi. Ja kādam ir kādas problēmas ar balsošanas ierīs, tad eh, var šobrīd pārbaudīt, vai tās darbojās, un ja nepieciešams tehniķi varēs palīdzēt. check? check the vote. So can we, can we open the votes? Can we check the votes? Bal Sāksim balsošanu tagad, lai pārbaudītu balsošanas ierīču darbību. Lūdzu, balsojiet visi. Visi vēl nav nobalsojuši. Trīs cilvēki vēl, acīm redzot, nav. Lūdzu, balsojiet šobrīd. Tātad visu laiku mainās nobalsošo cilvēku skaits. Izskatās, ka visi ir nobalsojuši, tad be, beidzam balsojumu. Izskatās, ka viss darbojas kā nākas, varam tad sākt balsošanu. Sāksim ar astotu darba kārtības punktu. Rikārdo Kortešs Lāstras eh, ziņojums. Mums ir 99 grozījumi, kas tiek iesniegts, ir arī kompromisi grozījumu, kā pārunu rezultāts. Iespējams, ka jūs atceraties, ka mēs e, pieteicām arī e, priekšsarētāju konferencē ziņojumu nosaukumu maiņu. Tātad 14. aprīlī e, mēs mainījām šī ziņojuma nosaukumu, tad kohēzijas politikas ieguldījums Lisabons mērķi sasniegšanā un e, Eiropas Savienības 2020. gada mērķi. Tātad Strasbūrā tiks pieņemts lēmums un māja sesijā mēs arī to skatīsim. Tātad sākam balsot. Desmitais grozījums ir atsaukts, vienpadsmitais grozījums. Kas par? Atturas pret pieņemts, 12. atsaugs, 13. kas par pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kas par pret. Manuprāt, tas būs jāpārbauda balsojot elektroniski. Tātad 14. grozījums, balsojam, elektronisks balsojums sācies. Balsojums beidzies. 20 par, tātad pieņemts. 15. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Lūdzu, vēlreiz pārbaudīsim ar elektronisku balsošanu. 15. grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 19 pār, 16 pret, tātad pieņemts. Mutiskais grozījums to iesniedz referents 4. punktā. Vai referents vēlas kaut ko sacīt? Nē. Labi, balsojam. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 16. grozījums, kas par? Pret? atturas, pieņemts. 17. kas par, pret, atturas, pieņemts. 18. kas par, pret, atkal nav īsti skaidrs, balsojam elektroniski, balsojums sācies. Balsojums beidzies. 22 pār 14 pret pieņemts. 19. grozījums atsaukts, 20. grozījums. Kas par? Pret? Jāpārbauda elektroniski. Tātad 20. grozījums. Balsojums sācies. 18 pār 19 pret, tātad noraidīts. Tad 21. grozījums. Kas par? Pret? atturas, pieņemts. 22. kas par, pret, atturas, pieņemts. 23. ir atsaugs, 24. un 25. ir identiski, balsojam kopā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums divi attiecībā uz 26 un 27. Tātad kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tātad 28. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Trešais kompromiss par 13. punktu attiecībā uz 9, 30, 32 un 34 grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tātad nākamais ir ceturtais kompromiss par 13a punktu, tas ir jauns attiecībā uz 36 un 37 grozījumu, kas par cerutais kompromiss, kas par pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par 13a punktu attiecībā uz 38 un 69 grozījumu, kas par pret, atturas, pieņemts. Tagad 39. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? 40. ir atsaukts. Tālāk 6. kompromiss. Tātad attiecībā uz sesto kompromisu. Vienkārši vēlējos izteikt komentāru. Angliskajā tulkojumā tiek runāts par šiem augšējiem reģioniem, bet, manuprāt, precīzāk tomēr tos saukt par kalnu reģioniem, nevis augšējiem reģioniem, tā, lai būtu precīzāk. Labi, ņemsim vērā, protams, eh, es piekrītu, eh, mēs pārbaudīsim un veiksim labojumu. Tātad balsojam par sesto kompromisu. Tas attiecas uz 41. un 81. grozījumu. Kas par? pret atturas pieņemts. 43. grozījums, kas par pret atturas nav īsti skaidrs, pārbaudām elektroniski. Balsojums sācies. Balsojums beidzies pieņemts 24 pār 18 pret. 42. tādējādi atkrīt, nākamais ir 44. kas par pret. Jāpārbauda atkal. Balsojums par 44. grozījumu. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 16 pār, 24 pret, at, tātad noraidīts. 45. ir atsaukts, 47. tālāk. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 46. atkrīt, 48. kas par? Pret, atturas, nav īsti skaidrs, pārbaudam elektroniski, balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts 18 pār 24 pret. Septītais kompromiss par 15a punktu. Tas eh, attiecas uz 49 un 51 grozījumu. Tātad kas par pret atturas pieņemts. Pārējām tālāk pie astotā kompromisa kas attiecas uz 52, 53 un 54 grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 50. ir atsaukts. 51. arī atkrīt. Tālāk. 55. grozījums. Nē, tas arī atkrīt. Tātad nākamais ir 57. 57. grozījums, kas par pret, manuprāt, noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 57. grozījumu. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 23 par 18 pret, tātad pieņemts. 58. grozījums, kas par pret. Grūti pateikt, diemžēl atkal jāpārbauda balsot elektroniski, balsojums sācies, balsojums beidzies, 18 pār 23 pret, tā tad noraidīts. 59. kas par? Pret. Noraidīts. 60. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 61. grozījums. Kas par? Pret. Nav skaidrs, tādēļ pārbaudām elektroniski 61. grozījums. Balsojums beidzies. 23 pār 18 pret, tātad pieņemts. 62. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 63. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 64. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 65. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 66. 67, 68, tātad 66. Kas par? Pret, atturas, mm, nāksies pārbaudīt par 66. grozījumu. Balsojums beidzies, 24 pār, 17 pret, pieņemts 67. grozījums, kas par pret, atturas pieņemts, 68. par, pret, atturas, nav, tātad nav skaidrs, pārbaudam 68 elektroniski. Balsojums beidzies, 18 pār 23 pret noraidīts. 69. atkrīt, 70. grozījums, kas par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts, jā. Noraidīts. 71. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 72. kas par, pret, atturas, pieņemts. 73. kas par, pret, atturas, noraidīts, 74. kas par, at, pret, atturas, nāksies pārbaudīt 74. grozījumu. Balsojam par 74. grozījumu. Balsojums beidzies. 25 pret 16 pār, tā tad noraidīts. 75. grozījums, kas par pret, atturas, pieņemts, 76. kas par pret pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par 21. punktu, kas attiec uz grozījumu 809, kas par pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to mēs pārējām pie desmitā kompromisa grozījumiem 882, 83, kas par pret, atturas, pieņemts. Tā tad 84. grozījums tālāk, kas par pret atturas pieņemts. 85. kas par pret atturas pārbaudām 85. elektroniski balsojums sācies. Balsojums beidzies. 28 pār, 12 pret pieņemts. 86. kas par pret pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss, 89. 90. 91. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 92. grozījums, kas par, pret, atturas, pārbaudam 92. elektroniski. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 24 pār, 17 pret pieņemts. 93. kas par pret atturas noraidīts. 94. Balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret pārbaudām elektroniski otro daļu 94. grozījumam. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts 23 pār 14 pret. Tātad skaidrs. 95. ir atsaukts. 26. punktam mums ir mutis grozījums. Verhējens kundze to ir iesniegus, bet diemžēl nav šeit. Uh, bija paredzēts, ka kāds prezentēs, ja būs nepieciešams. Ja nav nepieciešams, mēs varam balsot par mutisko grozījumu 26. punktu un kas par pret, atturas, pieņemts. Pāriem pie 98. kas par pret, atturas, pieņemts. 97. kas par pret, jāpārbauda elektroniski. Pārbaudām 97. grozījumu balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts 21 pār 17 pret. 99. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējiem pie apsvērumiem. Pirmais grozījums kas par? Pret. Atturas. Pieņemts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 Pirmais kompromiss par 7. 8. grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie 9. grozījuma, kas par, pret, atturas, nāksies pārbaudīt. Pārbaudām 9. grozījumu. Balsojums sācies. Balsojums beidzies 25 pār 17 pret, tātad pieņemts. Tātad kopējo balsojumu mēs pārbaudām elektroniski, tātad balsojam elektroniski par ziņojumu projektu. Balsojums sācies, balsojums beidzies, 14 40 par, 1 pret, 1 atturas, tā tad var droši teikt, ka šis ziņojums ir pieņemts. Apsveic referentu Rikardo Kortes Lastru. Dargie kolēģi, ejam tālāk. Tātad nākamais. Just, just one question. When, when we started to... Man ir viens jautājums. Tad, kad mēs sākām balsot, jūs sacījāt, uh, ka tas varētu būt maija sesijā darba kārtībā. Varbūt tomēr mēs e, vajadzētu prioritāri e, runāt arī šeit par pašiniciatīvas ziņojumu apskatīšanu. Varbūt mēs varētu apvienot maijā vai jūnijā dažas šīs lietas, tad mēs varētu prioritāras debats e, rīkot par šīm tēmām saistībā arī ar šo ziņojumu un vēl vairākiem, par kuriem mums ir jābalso. Manuprāt, tā ir laba ideja. Nevarēsim ne, nekādu lēmumu vēl pagaidām pieņemt, bet pastāv augsta iespēja ka vismaz eh, Lastras kunga ziņojumu mēs varētu pirmajā maija sesijā jau izskatīt. Lēmums gan vēl nav pieņemts, bet to mēs esam prasījuši par visiem mūsu ziņojumiem. Tas ir skaidrs, mēs šobrīd atbalstam tos, bet lēmums vēl nav zināms. Manuprāt, vēl nav pilnībā skaidrs par sadalījumu, kuras lietas izskatīs pirmajā maija sesijā un kuras otrajā, un tikko tas būs skaidrs, tad attiecīgi uh, būs skaidrs vēlāk, jo pilnas debatas ir paredzētas tikai pirmajā sanāksmē, pirmajā sesijā maijā, vismaz tā es šobrīd to saprotu, lai gan galā mums vēl nav pieņemts. Lūdzu, Konstants. Jā, mēs jau runājām par šo jautājumu iepriekšējā koordinātoru sanāksmē mūsu grupā, un mēs ierosinātu prioritārās debatas par kohēzijas politiku 2. maijā. To mēs esam pieprasījuši. Tātad mēs esam izlēmuši, saka priekšsēdētāji, lai divi ziņojumi, par tiem notika tātad debates, prioritārās debates, gan par Eiropas 2020. gada stratēģiju, kas paredzēta ir mājas sesijām. Šobrīd gan nevajadzētu šaubīties par Lastras kungu ziņojumu, bet lēmums vēl nav pieņemts. Mēs esam atbalstījuši to gan, konfer eh, gan priekšsarētai konferencē, eh, gan ECC līmenī, bet eh, neesmu vēl pilnībā pārliecināta par visiem ziņojumiem, bet katrā ziņā mēs cīnāmies par to, lai tas tā arī notiktu. Varbūt es varētu jums oficiāli vai neoficiāli, uztveriet kā gribat. Varbūt mēs varētu politisku spiedienu izdarīt eh, politiskajās grupās, jo galu galā eh, lēmumu pieņem priekšsarētāju konferencē un ļoti daudz, kas ir atkarīgs no politiskā atbalsta. Vai mēs varam pabeigt ar šo darba kārtības punktu? Labi, es tad saprotu, ka mēs varam tālāk Lambert Van Nīstelroja eh, kungu ziņojumu par septīto pētniecības attīstības pamatprogrammu par tad balsot par Van Nīstelroja ziņojumu pētniecību un inovācijām paredzēto sinerģiju. Mums ir 74 grozījumi. Es domāju, jūs atceraties, ka šis ziņojums saskaņā ar 50. noteikumu punktu ir sastādīts, kurš ar komitejām tiek meklēts kompromiss, un tad eh, galu galā mums balsošanai ir tas, kas jums ir balsošanas sarakstā, un mēs varam ķerties pie balsošanas. Pirmais kompromiss attiecas uz 6, 7, 8 grozījumu, kas par pret atturas Pieņemts. Tālāk desmitais grozījums, jo devīto atsauca. Līdz ar to desmitais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 14. kas par pret atturas pieņemts, 15. kas par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss attiecībā uz grozījumiem 12, 16 un 53, kas par pret atturas pieņemts, trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, pārējiem pie 19. grozījuma Atvainojos, saka priekšsēdētāji, 50. grozījums, balsojums pa daļām, balsojums par pirmo daļu, 50. grozījums, kas par pret, atturas, pieņemts. Tagad par otro daļu, otrā daļa atkrīties, pareizi saprotu. Labi, tad 19. grozījums tagad, kas par pret, atturas, noraidīts. 20. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Tagad mutiskais grozījums. Tas atkrīt. Nē, saka priekšsēdētāji, mēs balsojam par mutisko grozījumu. Kas par? Tātad pieņemts. Un tagad mēs balsojam par 21. grozījumu, kurā ir ietverts mutiskais grozījums, kas par pret, atturas, skaidrs, pilnīgi pieņemts. 22. atkrīt, tālāk 4. kompromiss, kas par pret, atturas, pieņemts. Tālāk piektais kompromiss. Tā tad attiecas uz 17, 24, 26, kas par pret, atturas, pieņemts. Tālāk pārējām pie 25. grozījuma, kas par pret, atturas, noraidīts. 26. atkrīt, 27. kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk balsojam par 15. punkta pirmo daļu, jo šis ir balsojums par daļām. Tātad par pirmo daļu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk par mutisko grozījumu, ko iesniedz referents, 29. grozījums, Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad vēlreiz par 29. grozījumu ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad pārējām pie 8. punkta pirmās daļas, kas par pret, atturas, pieņemts. Tālāk sestais kompromiss attiecībā uz 30, 31, 46 grozījumu. Te kas par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 7. kompromisa, kas attiecas uz itre 9. punktu, otro daļu itre 15. punktu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 8. kompromiss, kas par pret pret, atturas, pieņemts. 35. atkarīt, līdz ar to 9. kompromiss tālāk, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālākajam desmitā punkta pirmā daļa. À, tas tiek pieņemts bez balsojuma. Skaidrs, līdz ar to 34. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tātad 11. punkta pirmā daļa tiek pieņemta bez balsojuma. Tātad pārējiem pie 36. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 37. grozījums, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. 38. kas par pret atturas pieņemts. 39. kas par pret atturas pieņemts. 40. kas par pret atturas pieņemts. 41. kas par pret atturas pieņemts noraidīts, 42. kas par, pret, apturas, pieņemts, 43. kas par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss attiecībā uz 11, 44 un 45 grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. 47. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss par 48. grozījumu un otro daļu 67. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk tad pārējiem pie mutiskā grozījuma 49. grozījumiem. Krēls kundze to ir iesniegusi. Kas par pret atturas pieņemts pieņemts, un tad balsojam par 49. grozījumu kopumā par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 12. kompromisa attiecībā uz 51., 52., 56. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 54. kas par pret atturas pieņemts Vajadzētu pārbaudīt balsojot elektroniski 54. grozījums. Balsojums sācies. Balsojam par 54. grozījumu. Balsojums beidzies. 15 pār 24 pret, tātad noraidīts. 55. kas par, pret, atturas, pieņemts. 56. atkrīt. Ejam tālāk, 57. balsojums par daļām. Vispirms par pirmo daļu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret. Šeit vajadzētu pārbaudīt par otro daļu 57. grozījumam. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 27 pret, 13 pār, tā tad noraidīts. 59. kas par, pret, atturas, pieņemts. 60. par, pret, atturas, noraidīts. 13. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 61. kas par, pret, atturas atturas pieņemts. 62. kas par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss attiecībā uz 63. grozījumu un otro daļu itre ceturtam punktam, kas par pret atturas pieņemts. 64. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 65. kas par pret atturas pieņemts. 66. atsaukts, 14. kompromiss attiecībā uz 67., 68, 69. punktu un itrē 5. punktu, kas par pret atturas pieņemts. Tālākajam 14. punkts tiek pieņemts bez balsošanas. Tālāk 70. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss tālāk attiecībā uz ITRE 6.2 daļu, 101. grozījumu un ITRE 11.2 daļu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējiem pēc 72. kas par pret atturas atturas pieņemts. 73. ir mutiskais grozījums. Balsojam par mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un par 73. tad kopumā. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais punkts tiek pieņemts bez balsošanas. 74. kas par? Pret atturas pieņemts. Tālāk apsvērumi. Pirmais ir atsaukts. Otrais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Trešais ir atsaukts. Ceturtais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais punkts atkrīt. Un piektais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Un balsojums kopumā par Lamberta van Nistelroju ziņojumu. Daram to elektroniski. Balsojums sācies. Balsojums beidzies, 39 pār, 1 pret, 1 atturas. You are also police? But it's Diana. It's me. It's you. Yeah. So it's also you. Now, uh, any, yeah, colleagues, you need a break? No. Cienījamie kolēģi, vai ir vajadzīgs pārtraukums? Šķiet, ka nē. Tad pārējam pie nākamā balsojuma par caurskatāmību reģionālajā politikā. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad pāriem pie baloš, balsošanas. Mums ir 44 grozījumi. Plenāra sēdē balsosim jūnijā. Sāksim balsot un sākam ar piekto grozījumu. Kas par? Pret? Jāpārbauda elektroniski piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 27 pret noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums septītiem grozījumam par pret atturas pieņemts. Un vēlreiz par septīto ar grozījumu par pret atturas atturas pieņemts. Tālāk astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Un kopā ar mutisko grozījumu par Šķiet, ka laikam tomēr tas nav jādara. At Tātad mēs nobalsojam par astoto ar visu grozījumu, tālāk devītais grozījums par pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Closed. Uh, rejected 24 against 17. Tātad Pārējām pie nākamā grozījuma. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts, 11. par pret atturas Pieba, pārbaudīsim elektroniski, neesmu pārliecināta par rezultātu. 28. 28 pār 13 pret 12 grozījums par pret atturas pieņemts 13 pār 13 14 kopā balsojam par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur viens par pret atturas atturas pieņemts. Kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 24. grozījums. ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts 25. grozījums par pret atturas pieņemts, 26. par pret atturas pieņemts, 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas pārbaudām elektroniski, 30. sākam balsot. Beidzam balsot 27 par 13 pret pieņemts. Jūs esat uh, tā izkaisīti pa zāli, ka nevar tā īsti uz aci redzēt, kas par ko balso. Vajag sēdēt blokos tā kā plenārsēdē. Trīs pirmais par. Tātad 31. kas par, pret, atturas, it kā pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ja vēlties pārbaudīt, sakiet, piektais kompromiss par pret atturas noraidīts. 37. atkrīt.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 Beidzam balsot, visi gan nenobalso, bet nu tas nekas 27 par 11 pret e, izskatās, ka pieņemts. Trīsdesmit sestais grozījums. Lūdzu, beidziet pļāpāt. Tātad par. Pret. Noraidīts. 39. Balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 40. <clears throat> atsaukts, 41. ar mutisko grozījumu, kas par pret Šķiet, ka pieņemts. Un lūdzu aktīvāk celiet rokas. Pieņemts. 42. Par, pret, atturas, pieņemts. 43. par pret atturas noraidīts, bet eh, liekas, ka jāpārbauda. Jūs pasīvi ceļa troks, tāpēc mums jāpārbauda 43. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 22 pret 17 par. 44. par. 44. par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas noraidīts, 52. atsaukts, 53. par pret atturas pieņemts. 53. pārbaudīsim elektroniski. Manuprāt, tas ir pieņemts, bet pārbaudīsim. 27 par 11 pret. Tālāk. 54. grozījums par pret atturas. Tālāk apsvērumi. Pirmais par pret atturas. Noraidīts. Otrais par pret atturas. Pieņemts. Trešais par pret atturas atturas noraidīts, ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Un galīgais balsojums balsojam par ziņojumu elektroniski. Trīsdesmit četri pār viens pret divi atturējušies. Apsveicu referentu. Termopulus kungu. We move to the report on the Commission communication. Nu, tālāk eh, ziņojums par komisijas paziņojumu kopienas pieeja dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanai. Uz Paskihs kungs ir uh, referents. Envi komitejā balsojums, kas ir atbildīgā komiteja, balsojums notiks 3. Eh, maijā, ir iesniegt 30 grozījumu, grozojumu par, eh, balsojumu par pirmo grozījumu. Eh, tas ir grozījums numur 3 pār pret norādīts. Amendment 1. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas noraidīts, desmitais par pret atturas noraidīts, kompromiss viens. Deputāti vēlas pārbaudīt desmit to grozījumu, sākam balsot elektroniski. Okay. Yeah. More, the... Šķiet, ka ir jāpārbauda vēlreiz. Tā, man liekas, tur neizskatījās. Tā tad viss ir par? Nu labi, tad turpināsim. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret? Pieņemts. Otrais kompromiss par? Pret? Pieņemts. 14. grozījums, kas par, pret, atturs. Pieņemts 15. par, pret, atturas pieņemts, 16. par, pret, atturas pieņemts, 17. par, pret, atturas pieņemts, 18. par, pret, atturas pieņemts, 3. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 23. grozījums par pret atturs pieņemts. 4. kompromiss par pret atturs pieņemts. 25. grozījums par pret atturs pieņemts pieņemts, 27. par pret atturas pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums. Pīperkunga grozījums balsojam par to par pret atturs pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. Un 30. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tālāk balsojam par visu atzinumu kopumā ar grozījumiem. Daram to elektroniski. Beidzam balsot. 37 pār, 2 atturējušies, 1 pret. Mēs esam beiguši balsot un apsveicu referentu. Tālāk. Cienējamie kolēģi, nav izsludināts pārtraukums. Tālāk Erstins Vestfāles ziņojums un es vēlētos lūdzu, lai jūs uh, sāktu izteikties. Those who have to talk, please do it outside. Yes, Kirsten, please start, because otherwise... Nu, lūdzu, sāksim. Paldies, cienējamie kolēģi. Man ļoti ātri vajadzētu pateikt jums dažas lietas. Pirmkārt, man likās, ka nav sevišķi atbilstoši runāt par šo atzinumu, kamēr Šūterkungs šeit nav, jo e, Šūters kundze te nav, jo būtībā mans atzinums ir saistīts ar viņas ziņojumu, tādēļ ir svarīgi, lai viņš šeit būtu bijusi. Elizabete Šūtere strādā sociālo lietu komitejā pie ļoti svarīga ziņojuma par to, kā mēs varam attīstīt darba uh, potenciālu mūsu tautsājumniecībā nākotnē ir priekšlikumi par zaļām darba vietām, par to, kā mēs varam optimizēt darba potenciālu. Un ir virkne ļoti svarīgi jautājumu, kas attiec uz eh, darba vietu kvalitāti un apstākļiem, uh, kādos cilvēki strādā šajās zaļajās, darba, zaļajās darbietās, un es domāju, tas ir ļoti liederīgi, īpaši laikā, kad uh, eh, videi draudzīga ekonomika kļūst ar vien svarīgāka, un nākotnē tai ir liels nodarbinātības potenciāls, un mūsu uh, politiskā grupa tam piekrīt. Es esmu centusies komentēt šo ziņojumu diezgan plaši. Uh, bet, protams, kā es esmu to izskatījusi no mūsu komitejas viedokļa. Taču es esmu centusies arī uh, šo atzinumu veidot pietiekami īsu, uh, pieskaroties visiem svarīgākajiem punktiem. Struktūra fonda spēlēs svarīgu lomu radot jaunas darba vietas. Reģioniem ir jāzina, kā radot zaļās darba vietas, eh, viņi saņems Eiropas Savienības eh, atbalstu un varēs ar to rēķināties. Īpaši tad, kad mēs runājam par apmācību, jo tas ir eh, svarīgs priekšnoteikums, radot, veidojot jaunas prasmes un iemaņas, un mēs šeit varam ietekmēt situāciju. Uh, apmācības apstākļi ļoti bieži ir vietējo pašvaldību rokās, un mēs vēlamies, lai viņi radītu labus pamatapstākļus. Un, piemēram, attīstot sabiedrisko transportu un nodrošinot urbāno mobilitāti. Šūters kundze to ir pieminējis savā ziņojumā. Uh, Un šis faktors ir ārkārtīgi svarīgs tiem, eh, kas meklē darbu, jo šodien cilvēkiem ir jābūt mobīliem, viņiem jāspēj pārvietoties diezgan tāls gabals, lai nokļūtu mācību vai darba vietā. Un tādēļ mobilitātes iespējas ir ļoti svarīgas. Eh, cilvēkiem, kuriem ir pieejams labs eh, pilsētas transporta tīkls, viņiem, protams, ir daudz vieglāk atrast darbu un viņi var strādāt vietā, kas eh, nebūtu nav tuvu viņa dzīves vietai. Runājot par apmācību, eh, šeit ir jāpilnveido infrastruktūru, un to, protams, var atbalstīt ar struktūra fondu līdzekļiem. Eh, savā atzinumā es esmu pieminējis arī to, ka svarīgi ir uzturēt struktūra fondu ilgspējīgu. Mēs zinām situācijas, kad uzņēmumi ir eh, saņēmuši Eiropas finansējumu, lai sāktu jaunu ražošanas veidu, bet dažu gadu laikā viņi eh, šo te eh, ražošanu ir pārvietojuši uz kādu citu valsti. Tātad mēs šeit runājam par to, ka nepieciešams atbalstīt ilgspējīgu darba vietu veidošanu. Un ir šis ilgspējīgs jautājums jāaplūko tad, kad mēs aplūkojam arī eh, līdzfinansēšanas pasākums. Jo Eiropas līdzekļi ir jāinvestē tā, lai tie dot rezultāti ilgtermiņ, ilgtermiņā. Un mēs nevaram atbalstīt uzņēmumus, kas tikai īstermiņā rada kaut kādas darba vietas un pēc tam pārceļ savu ražošanu kaut kur citur. Uh, Jāpiemin arī projekts vietējiem, teiksim, vietējiem interesētajām pusēm. Pilotprojekts īsti nav skaidrs šī projekta uh, liktenis, uh, jo es domāju, ka darba tirgus politikas jomā ir jārealizē labāka pieredzes apmaiņa starp vietējo un reģionālo līmeni. Es domāju, ka šeit uh, šim Cilvēkiem būtu daudz ko mācīties vienam no otra. Un, protams, kā Erasmus eh, programma tiek atbalstīta. Jāsaka, šis ir mana atzinuma pirmais projekts. Esmu šeit izskatījusi galvenos punktus, kas interesē mūs kā reģionālās attīstības komiteju Un es ceru, ka uh, tur ir arī kādas labas idejas, ko varēs pievienot Šreders kundzes ziņojumam, un es arī gaidu ēnu referentu viedokli. Jā, paldies, es vēlētos dot vārdu vispirms jau ēnu referentiem, un Šreders kundze, protams, būs pirmā, kas uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šī te atzinuma izklāstu. Mēs jau kādu brīdi kontaktējamies un izvēršam diskusijas, mums tās notiek jau tagad. Šis ir pašinstīvas ziņojums no nodarbinātības komitejas puses, un es domāju, ka tas ir nemazāk svarīgs arī reģionālās attīstības komitejai, jo ir ārkārtīgi svarīgi, vai mēs izmantojam visas tās iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Aplūkojot ziņojumu struktūru un to, kā Reģionāls attīstības komiteja šeit iedars, es domāju, ka ir vērts pieminēt iniciatīvas, kas ir saistītas ar 2020. gada stratēģiju jo mēs šeit vēlētos noteikti iekļaut zaļos aspektus. prezidentūra e, ir pievērsies ļoti nopietni šiem jautājumiem. E, Spānijas prezidentūra izskat tieši jautājumu par jaunām e, spējām jaunām iemaņām, jaunām, jaunu veidu darba vietām, un to turpinās darīt arī mm, Bēļģijas prezidentūra. Nodarbinātības komiteja ir veikusi vairākus pētījumus, daudz no tiem ir starptautiski, un mēs tos pašlaik arī pētām. Arī attiecīgie ģenerāla direktorāti šeit spēlē, komisijā spēlē šeit ļoti svarīgu lomu. Un mēs esam izskatījuši arī G8 nodarbinātības, dar, eh, nodarbinātības ministra ieteikumus. Un visam cauri bija tāda diezgan skaidra doma, ka lēmumi, ko mēs tagad pieņemam, ir izšķiroši svarīgi un tie noteikti uzlabos nodarbinātības potenciālu. Hier zu investieren. Äh, hier haben wir den politischen Rahmen, der ist stabil und dieses stabil möchte ich auch nochmal. Svarīgi ir piesaistīt ekonomikai investors, radīt arī stabilu politisko vidi. Vācijā mēs, piemēram, esam atzīmējuši, ka tur, kur mūsu politika ir stabila, eh, tas jau pats par sevi faktiski nodrošina darba vietu stabilitāti. Tas, protams, ir saistīts arī ar energoefektivitātes jautājumiem. Politik und eine, eine politische Mainstream, der sagt, wir wollen diese ökologische Modernität. Un, eh, protams, eh, harmonizācija, ekonomikas modernizācija, ražošanas modernizācija, pilsētvidas modernizācijas, tas, protams, viss atstāja savu iespaidu uz mobilitāti, uz nodarbinātības iespējām, jo, nu, tieši pilsēta ir iespēju kodols, tieši te var veidot efektivitāti, attīstīt mobilitāti sasaistīt visu to ar klimatiskiem aspektiem. Protams, daudz kas ir darāms arī padarot efektīvākus, vidē draudzīgākus mājokļus un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir jāveido šī jaunā inovācija paradigma. Mēs, protams, varam skatīties uz dažādiem skaitļiem, kas, starp citu, ir diezgan optimistiski. Uh, Un eh, attīstība var būt ļoti labvēlīga un pozitīva, ja mēs nodrošinam attiecīgos eh, ietver nosacījumus atbilstoši, un ja tie netiek ievērot, nu tad prognozes kļūst daudz drūmāks. Tam visam pamatā, protams, ir eh, pētījumi, un runājot par darbietu attīstību tā tālāk, mēs nedrīkstam aizmirst to, cik liela loma ir inovācijām un pētniecībai. Uh, Jā, svarīgi ir, kā mēs reaģējam uz klimatu pārmaiņām. Äh, Tas viss ir, tam visam ir jāatrod sava vieta, un tam visam būs ietekme uz darba vietām. Es domāju, šeit mēs esam ļoti labi sadarbojušies jau ar jūsu komiteju, un man iztilroja kungu, piemēram, reģionālās attīstības attīstības komiteja, protams, ir partneris eh, šajā sistēmā, un ja mēs varēsim sakārtot šīs lietas atbilstoši, mm, rezultāts būs pozitīvs. Un Sinne würde ich gerne äh, mit Frau Westhal zusammen. Ar vārdu sakot, mums ir visi priekšnoteikumi, lai mēs šo komplekso pieeju varētu realizēt. Mēs, protams, sastrādājamies kā individi, bet mēs darbojamies tomēr vienā virzienā. Uh, Struktūra fondi ir ļoti svarīgi, un, protams, ka tieši ekoloģiskās attieksmes pārmaiņās tiek investēts daudz. Bez subsīdijām šajā jomā nav iespējams panākt rezultātus. Un palīdzība, kas nāk no struktūra fondiem, tas tiešām eh, palielina nodarbinātību. To pierāda skaitļi. Paldies! Uh, Priekšsēdētāji, paldies! Es nezinu, vai citi referenti vēlētos izteikties. Vlašek kungs, ja vien ēna referenta nevēlas vēl ko piebilst. Vlašek kungs. Prieksēdētājs kundze, godētās dāmas un kungi. Esmu no tiesas priecīgs par to, ka Referente pieminēja urbāno transportu jaunu darba vietu radīšanā, jo es uzskatu, ka šajā nozarē ir vēl neizmantots potenciāls pie tam milzīgs. Protams, ka lielākajai daļai pilsētu un pašvaldību būtu, kas jādara transporta jomā. Mums ir vesela virkne projektu, lai piesaistītu līdzekļus, un es uzskatu, ka mums vajadzētu valdībām un pašvaldībām pieprasīt izmantot vairāk naudas. Jo, ja mēs vēlamies atbalstīt tādu vai citu projektu, mums tam ir jābūt nepieciešamam finansējumam. Piemēram, ja tiek iepirkt, iepirkts jauns ritošais sastāvs vai jauni transporta līdzekļi, tā tad eh, vēlējos pateikt, ka mums ir jāmēģina raudzīties, kurp nauda aizplūst. Piemēram, Erasmus projekts vietējo un reģionālo pašvaldību darbiniekiem. Mums ir pietiekami daudz naudas, un tomēr šī nauda nav tikusi adekvāti izmantota, pilnībā izmantota. Līdz šim mums ir tikai pētījums, līdz ar to mēs pat nesam vēl nodrošinājuši vietējo pašvaldību vai reģionālo pašvaldību darbinieku iesaistīšanu konkrētās apmaiņas programmās. Tātad es vēlētos redzēt šeit vēl vairāk konkrētu rezultātu. Prieksēdētāji. Lamberts van Nistelrojas nākamais. Paldies! Paldies par jūsu paveikto! Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi savērt kopā tās debatas, kuras mums ir bijušas par nodarbinātības teritoriālo dimensiju un zaļo ekonomiku. Raugoties uz stratēģiju Eiropai 2020. gadam, tā tiešām ir zaļāka. Sakot vienā teikumā. Un tomēr mēs to panāksim tikai tad, ja mēs iesaistīsim arī vietējās un reģionālās pašvaldības un viņām būs vīzija par to. Uh, Tātad es uzskatu, ka mums vajag iesaistīt vietēju un reģionālo līmeni daudz tiešākā veidā, jo es personīgi uzskatu, ka nodarbinātība šajās jomās pieaugs tikai tad, ja būs integrētāks skatījums uz visu, kas notiek. Tāpēc mēs šajā komitejā atkārtojam vēl un vēlreiz, ka mums ir jāskatās uz teritoriālo dimensiju uz, un uz integrētu skatījumu, un tas ir priekšnoteikums finansējuma izmantošanai un piešķiršanai. Otrais, ko vēlējos pieminēt, mums ir jābūt labām apstiprināšanas procedūrām dažādos līmeņos. Uh, Mēs jaunas darba vietas radīsim tikai tad, ja reģionālās iniciatīvas un pilsētu iniciatīvas būs saskaņā ar tām iniciatīvām un prioritātēm, kuras izstrādātas dalību valstu un Eiropas līmenī. Bieži vien mēs redzam, kā ritenis tiek izgudrots atkārtot un pa jaunu vēl un vēlreiz, un tas nav labi. Raugoties uz Eiropas komisijas eh, paziņojumu par elektriskajiem transporta līdzekļiem, tad eh, ir redzams, ka ik viena pilsēta izstrādā pati savus projektus, bet starp šiem projektiem tāda koordina koordinācijas tīkla nav. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šīs iniciatīvas labāk savilkt kopā. Un vēl bez tam ir jābūt skaidram skatījumam, uh, Protams, ka mūsu ziņojumu ierobežo konkrēts eh, ziņojuma garums, un varbūt, ka mēs varētu to pagarināt ar grozījumiem. Bet, kā jūs teicāt, prioritātes ir uzsvērts, prioritātes ir izstrādāts, un tas ir ļoti veiksmīgs skatījums. Tātad, kā jau teicu, vēlējos tikai pieminēt šos divus aspektus priekšsēdētāju. Jā, es, at, es atvainojos, es Kovačeka kungu nepamanīju. Kovačeka kungs lūdzu no EPP grupas. Благодаря ви много, госпожо председател. Paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties referentei un ēnu referentiem par šeit izskanējušajiem komentāriem. Un es piekrītu atzinuma idejai, projek, atzinuma projektam. Uh, Piekrīt arī tam, ko kolēģi teica, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām vajadzētu aktīvāk iesaistīties dažādos projektos, jo tieši vietējās pašvaldības ir tās, kuras nodrošina izglītības līmeni, un, protams, viņām vajadzētu ātrāk iesaistīties dažādu dokumentu izstrādē Eiropas Savienībā. Un šeit būtu jāpiemina Eiropas Savienības stratēģija 2020. gadam pārvietošanās iespējas, zaļās tehnoloģijas. Ir dalība valsts, kurās vēl ir tāls ceļš ejams uz šiem mērķiem. Pie tam es runāju ne tikai par tehniskām iespējām, bet tīri fiziskām iespējām. Un tomēr mani nedaudz pārsteidza tā saucamās pilnā simtprocentīgās nodarbinātības sabiedrības ideja. Es nāku no sociālistiskas valsts, kur, atcerēsimies, e, pilna simtprocentīga nodarbinātība bija abstrakta realitāte. Mans jautājums, vai var nodrošināt tādas sabiedrības izveidu, kurā būs pilnīga nodarbinātība? Angorakas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pāris komentāru. Vispirms, mani lielā mērā pārsteidz Vestfāls kundzes viedoklis par šo tēmu kā tādu. Paskaidrošu. Mēs šeit izvērtējam sabiedriskā transporta nozīmi par to, ka sabiedriskam transportam ir jānodrošina iedzīvotāju aizvešana līdz darba vietai un atpakaļ uz mājām, bet runājot par zaļajām ekonomikām, tad veselā valst, valstu virknē, tajā skaitā arī Grieķijā, ir problēmas. Un tas, tātad zaļā ekonomika un zaļais transports ir saistīts ar šo problēmu. Protams, neviens jau nešaubās par to, ka zaļajās ekonomikās tiks iepludināti būtiski naudas līdzekļi. Jo pastāvja cerība, ka iepludinot šo naudu zaļajās ekonomikās, mēs iziesim no šīs krīzes, kur piedzīvo viss kapitalistiskā un vispār visa pasaule. Un tomēr runājot par zaļajām ekonomikām, pagājušajā nedēļā Frankfurts Algemaini Zeitung publicēja rakstu par to, cik Ķīna ir tālu tikusi energo taupīšanas tehnoloģiju jomā, runājot tieši starptautisko tirgu. Un es uzskatu, ka realitāte no mums jau ir attālinājusies pārāk tālu. Priekšsēdētājs kundze, ko mēģinu ar to pateikt? Tātad eh, šī stratēģija balstās uz to, ka kādam no tā ir jāgūst kāds labums. Un tā tas arī būs turpmāk, un tomēr vai mums izdosies palielināt nodarbinātību. Kā jau teicu, es piekrītu šeit izskanējušajam apgalvojumam, ka mums ir jāiegūt zaļajās tehnoloģijās. Tā ir nozīmīga tautsājumniecības joma. Tas palīdzēs uzņēmumiem, taču uzņēmumiem ne tikai pilsētās. Un ar pilsētām ir saistīta cita būtiska problēma. Piemēram, ir paredzēts ne tikai Grieķijā, bet arī citās dalību valstīs celt vēju ģeneratoru parkus un saules bateriju parkus, un tam ir nepieciešams plašas teritorijas. Tātad, kur mēs tās celsim? Kur mēs celsim eh, saules, saules bateriju parkus un vēja enerģijas parkus? Uh, Mēs runājam par pilsētām un eh, kanalizācijas ūdeņu pārstrādi, vispār par atkritumu pārstrādi. Tā ir milzīga problēma ne tikai Grieķijā, bet tikko pavisam nesen dzirdēju arī Slovenijā un, protams, arī daudzās citās valstīs. Vai mēs uzskatām atkr atkritumu pārstrādi par zaļu Trešais. Visiem ir skaidrs, ka mēs runājam par jaunām tautsāniecības nozarēm un jaunajām tehnoloģijām. Protams, ka var uz to visu raudzīties no reģionāla viedokļa, un par to mēs jau runājām tikko nobalsotajā ziņojumā. Bet mēs varam runāt arī par tādām tautsāniecības jomām, kurā, kurām ir nepieciešams plašāks skatījums. Tātad es nedomāju, ka viens konkrēts reģions, es pat nedomāju, ka viena konkrēta valsts varēs atrasināt šīs problēmas, ja mums nebūs nepieciešamie priekšnoteikumi masu ražošanai, plašai ražošanai un plašām eksporta iespējām. Ko mēs darīsim? Ir jau apkopot pieredze par to, kā varbūt apmierināt mūsu prasības, bet nevienam nav īpaši skaidrs, kā šobrīd cīnīties ar krīzi. Tā kā mēs tiešām vēlamies pēc iespējas labāk izmantot sociālo fonda līdzekļus un arī kohēzijas fonda līdzekļus, es uzskatu, ka mums ir jāizvērš adekvāti konverģences mērķi. Mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par zaļajām ekonomikām, un reģiona ar to galā netiks. Mums ir jāmēģina tikt pāri arī tai industriālajai plaisai, kura šobrīd pastāv veselā virknē reģionu. Eh, Runājot par Vestfāles kundzes ziņojumu, eh, mēs runājam par šeit izskanējušajām dažādajām idejām. Runājot par kohēzijas politiku un reģionālo politiku. Viens no būtiskākajiem centrālajiem punktiem tieši attīstības politikas ziņā ir bijis sniegt atbalstu reģioniem, lai reģioni varētu palielināt savu konkurētspēju un tādējādi palielinot konkurētspēju, radīt jaunas darba vietas. Tikko diskusijās izskanēja par Lisabonas stratēģijas 2010. gadam izstrādātajiem mērķiem tie nav sasniegti, Eiropas Savienība nav kļuvusi par visdinamiskāko pasaules reģionu, kā tam vajadzēja būt jau šogad, bet eh, par to it kā šobrīd vairāk neviens nerunā, pēkšņi parādās jauna stratēģija Eiropa 2020, kurā tiek runāts par to, ka Eiropa ir jākļūst par vadošo jaunākajās tehnoloģijās un eh, zaļajās tehnoloģijās un cīņai pret klimata izmaiņām. Tas viss ir tāds eh, kogelmogelis un tas viss jau ir bijis Lisabonas stratēģijā, tā nav izpildīta, mēs par to esam debatējuši arī šajā komitejā. Tā tad eh, kohēzijas politika, kā padarīt to veiksmīgāku? No 2004. līdz 2007. gadam Eiropas Savienībā tika iepludinātas 12 jaunas dalībvalsts. Tieši tā, es neteikšu citiem vārdiem. Un uh, daudz tika runāts par solidaritāti, par solidaritāti no veco dalību valstu puses. Tas pats attiecās arī uz kohēzijas politiku, un kohēzijas politika, es gribētu teikt, ir bijusi veiksmīga šo gadu gaitā. Tagad mēs it kā vēlamies atteikties no šiem panākumiem, un tomēr uzskatu, ka mums mēs nedrīkstam aizmirst iedzīvotājs, mēs nedrīkstam aizmirst, aizmirst cilvēcīgo faktoru. Tātad visas politikas, kas ir izstrādātas Eiropas Savienībā, vismaz kas attiecās uz mūsu komitejas darbu, ir radītas, palīdz, lai palīdzētu iedzīvotājiem un reģioniem, lai radītu jaunas darba vietas un izvairītos no kredīta burbuļiem. Tā tad, lai dar, darba ļaudis varētu saglabāt savu darba vietu. Un reģionālā un struktūra politika to arī nodrošina, par to mēs šeit runājam. Vēlētos pateikties abām referentēm. Vienā gadījumā Varbūt tas nebija pateikts tik skaidri, bet eh, Šrēders kundze ziņojumā tas ir pateikts pilnīgi skaidri. Tātad, ja mēs vēlamies atbalstīt Eiropas Savienībā izpēt, radīt jaunas darba vietas, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, tad eh, tā saucamie vietējie motori, manuprāt, zamākais līmenis ir varbūt pilsētas, es pat gribēju teikt valstis. Jo atcerēsimies, ka urbānā dimensija, pilsēta dimensija Eiropas līmenī ir ļoti svarīga, un tā ir saistīta ar vietējiem un reģionāliem, reģionālām interesēm. Mēs to nedrīkstam aizmirst, tātad mēs nedrīkstam aizmirst pilsētas, un radot jaunas darba vietas, lielākoties tās gribam mēs to vai nē, tiks radītas pilsētās. Prieksēdētāji, paldies! Jā, Romanesku kundze. Paldies, prieksēd... prieksēdētāja kundze. Es neatkārtošu to, ko kolēģi jau šeit pieminēja. Vēlējos tikai pateikties referentē un uzsvērt divus momentus. Pirmais cik svarīgi ir atbalstīt pilotprojektus. Tos pilotprojektus, kur ir paredzēta Erasmus programmas ietvaros. Uzskat, ka mums ir jāturpina atbalstīt šādi projekti. Un eh, mums ir jādara viss, lai šī programma turpinātos. Otrais, ko vēlējos piebilst, vietējās un reģionālās pašvaldības tiešām var palīdzēt reģionām attīstīties prieksēdētāji, vai Vestfāls kundze vēlētos izteikt komentārus par kolēģu viedokļiem? Vestfāls kundze. Es tiešām pavisam īsi. Uzklausot kolēģi komentārus, vēlējos pateikt to, ka izskatās, ka komiteja lielos vilcienos atbalsta manu domu un ideju. Protams, ka man glaimo tas, ka mēs esam, ka mēs visi strādājam vienā vektorā un, piemēram, ka visi esam viensprāts par to, ka Erasmus programma vietējām un reģionālajām pašvaldībām palīdz. Tātad dažāda reģiona sadarbība un sadarbības ar dažādiem līmeņiem vietējās pašvaldībās ir ļoti svarīga. Un es zinu, ka vismaz mans, mana nostādne strādājot Eiropas politikā, ir vienmēr ar abām kājām balstīties reģionālajā un pašvaldību līmenī. Šeit jau vairāki deputāti izteicās par to, ka mums ir jāsaglabā darba vietas, un es uzskatu, ka reģionālā politika tam var palīdzēt. Šrēders kundze jau uzsvēra, ka adekvāta, tātad labu darba vietu radīšana ir ļoti svarīga. Šeit mēs nerunājam par da jebkāda veida darba vietām, labām darba vietām. Un tikai sadarbībā mums tas izdosies. Vēlētos jau iepriekš pateikties ikvienam, kurš iesniegs grozījumus, kurš vēlas uzlabot šo ziņojumu, jo uzskat, ka šis ziņojums ir svarīgs. Paldi, paldies! Ar to es sapratu, ka mēs varam arī beigt mūsu. Uh, šī punkta izskatīšanu. Es vēlos atgādināt kolēģiem, ka e, līdz 7. maijam ir jāiesniedz grozījumi un balsošana būs 22. jūnijā e, Reģionālas attīstības komitejas sanāksmē. Tā kā paldies referentei, paldies ēnu referentiem un varam iet tālāk mūsu e, tālāk dienas kārtībā un mums ir Eh, Eiropas komisijas pārstāvs. Runāsim par izmēģinājumu projektiem, kas aizsākās 2009. gadā, pamatojoties uz pieprasījumu no mūsu Reģionālās attīstības komitejas, un esam šobrīd prasījuši informāciju no eh, ģenerāldirektorāta pirms vairākiem mēnešiem eh, par to, kāds ir progress. Esam saņēmuši uh, februārī atbildi. Tā tika pārsūtīta visiem kolēģiem šajā komitejā, un tad es gribu šodien eh, sveikt eh, eh, Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta pārstāvi šeit, un uzklausīsim tad komisijas viedokli. Iespējams, ka jūs jau to zinat, es vēršos pie komisijas pārstāvjiem, kā mēs esam šobrīd procesā, gatavojot lēmumu, lai sagatavotu tātad savu lēmumu attiecībā uz 11. gada budžetu, un pavisam drīz lemsim par to, vai mēs vēlamies turpināt šos iesāktos projekts, kas lielā mērā būs atkarīgs arī no tā, ko mēs dzirdēsim no jums. Tātad Tāpat arī attiecībā uz potenciāliem citiem izmēģinājumu projektiem. Tas, tā kā jūs sniegtā informācija noteikti palīdzēs arī mums pieņemt lēmumus komitejā, un man Nīstolroja kungs arī vēlas izteikties, es saprotu. Bet šobrīd vārds jums. Labrīt! Paldies, priekšsarētais kundz, ka organizējat šo viedokļu apmaiņu. Kā jūs pareizi sacījāt, mēs jau februārī iesniedzām status ziņojumu, un šobrīd es tad vēlos iepazīstināt jūs kopā ar savu kolēģi Ronaldu Holu un eh, citiem kolēģiem, kas eh, strādā ikdienas līmenī par šo, pie šī jautājuma. Un eh, tad mēs varētu informēt jums par pašreizējo situāciju ar šiem izmēģinājumu projektiem. Papildus tiem četriem eh, projektiem, par kuriem es plānoju informēt no eh, Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta eh, puses. Man ir kolēģis līdz arī no uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāta, kas var informēt arī par vēl dažiem projektiem, kas notiek viņu pāraudzībā. Tātad, ja jūs neiebilstat, es tad uh, Um, izmantojot PowerPoint prezentāciju, ko jūs redzat uz ekrāniem, tad pastāstīšu jums par šiem projektiem un kāda ir situācija. Sāksim tad ar visai Eiropas koordināciju par Romas, Romu integrācijas metodēm. Tātad uh, šis pilotprojekts ir paredzēts, lai uh, varētu integrēt tās eh, problēmas, eh, ar kurām saskarās Romu tautības kopienas. Tātad pamatā mēs runājam par integrētas pieejas eh, izmantošanu tādām kopienām, kas cieš no daudzām un dažādām problēmām. Šeit eh, šīs eh, projekti ir sasaistīti kopā ar vairākām darbībām, tad iekļaut darbības programmā, un mēs uzskatām, ka tās zināšanas, kuras mēs iegūsim eh, šī izmēģinājuma projekta kontekstā, tai vajadzētu kalpot mums tālāk kā ļoti vērtīgām zināšanām, kuras mēs varam izmantot arī citām riska pakļautām grupām, izmantojot ERAF un ESF finansējumus. Tātad, eh, lai varētu izstrādāt šo projektu, mēs eh, veicām plašas diskusijas, eh, konsultācijas ar interesētajām pusēm. Tas notika divos semināros 13. martā un 25. jūnijā 2009. gadā, un šajās diskusijās mēs nonācām pie atzinuma, eh, kas būtu tās visefektīvākās darbības, lai šis izmēģinājuma projekts būtu sekmīgs. Un tieši balstoties uz to mēs arī izstrādājām projektu struktūru. Principā bija četras galvenās prioritātes, kuras tika noteiktas, eh, kur vajadzēja darboties izmēģinājuma projektam. Pirmā bija jau agrā bērnībā veikt izglītība un aprūpa. E, ir pilnīgi skaidrs, ka izglītība ir neatņemama sastāvdaļa, lai varētu integrēt šāds riskam pakļauts kopienas, un tas ir jāsāk jau no ļoti agras bērnības attiecībā uz šiem cilvēkiem. Mērķis ir tāds, ka mēs izmantojam jau esošās labās prakses un tālāk e, atstrādājam inovatīvas pieejas, kur tas iespējams. Tālāk otrā darbības joma ir pašnodarbinātība un mikrokredīti. Kā jūs eh, labi zinat, Romu tautības kopien eh, ir tie principā riskam pakļauta eh, diasporas daļa, darba tirgu, bieži diskriminēta un dažkārt daudzsološāk izklausās sākt savu biznesu šiem cilvēkiem, tātad kļūtu pašnodarbinātiem. Un šobrīd tad mēs mēģinam veicināt eh, pašnodarbinātību, sniedzot arī mikrokredītus līdz 5000 eiro apmērā, eh, kas ļautu cilvēkiem, piemēram, iegādāties transporta līdzekli, ar kuru tad var aizvest eh, savus izstrādājumus līdz tirgumu. Uh, Tātad mērķis ir veicināt pašnodarbinātību ar mikrokredītu palīdzību. Tālāk trešā prioritāte bija informācijas sniegšana un informētības eh, nodrošināšana. Eh, tas pirmkārt attiecās uz plašāku sabiedrības informēšanu par eh, Romu tautības kopienas problēmām, bet ne tikai Tāpat eh, bija pasākumi paši Romu tautības kopienai, lai veidotu savstarpēju sapratni par to, kas tieši ir nepieciešams, lai pārvarētu eh, dažādas eh, saziņas problēmas sabiedrībā Un ceturtā prioritāte ir ieguldījums instrumentos, metodēs, izvērtējumiem, datu ievākšanai, lai izmantotu to kā pamatu uz pierādījumu balstīts politikas izstrādē. Un tādējādi mēs uzskatām, ka mums varēsim nākotnē nākt klajā ar pareiziem lēmumiem tieši politikas veidošanas procesā. Reģionālās uh, politikas uh, ģenerāldirektorāts ir izlēmis e, nodot to kā ārpakalpojumu, vismaz lielākajā daļā šo procesu īstenošanu, jo mūsu rīcībā nav e, tādu rīku, lai varētu paši e, īstenot šo projektu. Un, protams, ka mēs apzināmies, ka šajā darbībā citi iesaistītie varētu daudz sekmīgāk to darīt. Bija arī cits priekšlikums piesaistīt partnerus šajā projektā. Un e, mēs tad veicām izvērtēšanu. Tā notika 2009. gadā. Tikās vērtēšanas komiteja un e, lēmums e, bija par attiecīgi izvēlēto organizāciju, tas tika pieņemts 2010. gada martā, tātad tik tikko, un mēs šobrīd eh, veicam pārunas ar eh, šīm izvēlētajām organizācijām par eh, dažādiem šo projektu aspektiem. Mēs tad varam painformēt jūs, par ko mēs strādāsim kopā tuvākajos gados, tātad par izglītību Romu tautības cilvēkiem, mums ir Romu izglītības fonds, uh, Otrajā daļā par pašnodarbinātību mēs strādāsim kopā ar Polgaru Alapitvānī. Un trešajā sadaļā mēs strādāsim ar Spolu International. Tā, tā, tā ir sadaļa par informāciju. Tātad attiecīgi finansējums pa daļām ir 1,9 miljonu eiro, 1,5 miljonu eiro un 0,9 miljonu eiro. Ceturtā sadaļa, kas mums ir ļoti svarīga, Tajā mēs eh, izvēlējāmies apvienot savus spēkus ar ANO attīstības programmu un Pasaules banku un sniegsim eh, grantu ANO eh, attīstības programmai 400 tūkstošu eiro apjomā un viņi sadarbosies ar Pasaules banku uh, tādējādi gatavojot eh, šo sadaļu par izvērtēšanu un datu apkopošanu. To es pieminu atsevišķi tādēļ, ka šīs divas organizācijas jau ļoti aktīvi strādā pie romtautības integrācijas, eh, to ir darījuši jau iepriekš un ir uzkrājuši pietiekam daudz pieredzi. Tālāk eh, mēs esam ieplānojuši 2010. gadā rīkot konferenci, tātad eh, šogad rudenī, par datu vākšanu un izvērtēšanu. Un nākamais slaids parāda jums to, ko jūs varbūt esat jau redzējuši. Tātad mēs eh, ar šādiem plakātiem veicinam Uh, šāda atpazīstamība. Šis bija uz Berlamonda ēkas uh, izkārts. Tas bija no 4. aprīļa līdz 11. aprīlim, lai atzīmētu starptautisko Romu tautības dienu. Tātad 8. aprīli. Tātad, tātad ir situācija, izmēģināja projektos par Romu tautības, un tāds ir šī, šī brīža situācijas apraksts. Ejam tad tālāk. Otrais e, izmēģinājuma projekts ir Erasmus ievēlētiem vietējiem reģionālajiem pārstāvjiem. Tad, kad mēs aizsākām diskusijas par šiem izmēģinājumu projektiem, mums bija zināmas grūtības izprast jau no paša sākuma, kā būtu vispareizāk rīkoties. Uh, Un e, tādēļ bija jau skaidrs, ka šeit būs nepieciešama apjomīga resursa gan no komisijas puses, lai varētu organizēt šādu atbalstu pasākumu, kā arī, ka tas būs diezgan sarežģīti arī attiecībā uz kandidātiem, e, uz kuriem ir vērsts šāda rīcība, tātad šie ievēlētie vietēji reģionālai pārstāvi. Un ir absolūti skaidrs, ka mēs vēlējāmies e, strādāt pie tā ļoti nopietni, Un e, mums ir nepieciešams nodrošināt arī ļoti labu metodiku un atskaitīšanās, ziņošanas procedūru un e, veikt to atbilstošā veidā. E, protams, arī nodrošinot to, ka mēs sasniedzam plānotos mērķus. Mūsu izpratne par šo darbību kopuma ir tāda, ka mēs to uzskatījām par ieguldījumu ilgtermiņā, eh, uzlabojot administratīvās spējas vietējā līmenī. Eh, līdz ar to mēs tieši ar šādu ilgtermiņu skatījumu pievērsāmies šim projektam. Lai būtu skaidrāk, kas tieši ir paveicams eh, šāda projekta ietvaros, mēs vispirms izvērtējām, kādas ir iespējas, Tieši tādēļ mēs izvēlējāmies eh, šādu pētījumu veicējs, bija Ekoteka Ekoris, un mēs izvēlējāmies pārbaudīt, kādas ir intereses iespējamai mērķa auditorijas grupai, daļai no ievēlētiem pārstāvjiem un interesētājiem pusēm, lai iegūtu arī informāciju par to, uh, kāda veida mobilitātes schēma varētu būt vislabākais modelis, ko mēs varētu organizēt. Eh, gala ziņojumu mēs no Ekoris Ekotek eh, sagaidījām līdz 2010. gada janvāra beigām, tāda bija prasība, bet tur ir kavēšanās. Šobrīd ir iesniegts eh, ziņojuma projekts, to mēs šobrīd arī apspriežam ar mūsu partneriem, Un tas, ko es šobrīd varu jums pateikt, ir, e, teiksim tā, uzskaitīt dažus konstatējumus no šī ziņojuma projekta. Tas vismaz iezīmē tās galvenās tendences. Tātad, kas tik noskaidrots? Papildus e, jautājumam par to, kāda būs e, pieejamība tieši laika ziņā šai mērķa auditorijas grupai, tāpat arī par e, iespējamu finanšu līdzekļu pieejamību. Bija arī vēl vairāk jautājumu, kas bija jāņem vērā. Piemēram, valodas barjeru, kā risināt to, ka ļoti bieži vietējā līmenī ir ļoti ierobežotas iespējas Eh, politiķiem strādāt svešvalodā. Tāpat bija arī eh, jautājums saistībā ar šādu apmaiņu ilgumu un veidu. Arī tas bija jārisina. Tāpat mēs arī diskutējām par to, kurš formāts būtu tieši pareizākais, lai panāktu tiešām taustāms eh, rezultāts un faktisks rezultāts tāds apmaiņas programma bez koncentrēšanās uz konkrētu tēmu mums nelikās eh, tas labākais variants, kā rīkoties. Un priekšsēdētais kundze ir būtiski pieminēt arī to, ka mēs izpētījām arī līdzīgas schēmas, ka, kuras Eiropas komisija šobrīd jau īsteno, lai mēs varētu labāk saprast to, ko tas nozīmētu resursu piesaistīšanas jomā un saprast, ar kādām problēmām mēs varētu saskarties. Tāpat mēs arī e, skaidri apzināmies, ka ja mēs ierosinām šādu modeli, tad skaidrs, ka tas nebūs e, kaut kas tāds, e, kas būtu vienkārši kā turisma aktivitāte. Mēs tiešām vēlamies nodrošināt to, lai ar šādām apmaiņas vizītēm notiktu mācību process un tiktu rasta pievienotā vērtība. Tātad šajā sākotnējā izpētē mums bija 11 iesaistīto pušu semināri izvēlētām fokus grupām, vietējām reģionālām vēlētiem pārstāvjiem deviņās dalību valstīs. Kopumā atsauksmes ir ļoti pozitīvas. Potenciālie kandidāti šādai schēmai izrādīja ļoti lielu ieinteresētību, aicinot mūs attīstīt šādu projektu, tomēr bija arī zināmas bažas, kas tika izteiktas attiecībā uz laika, vai viņi būs pieejami, tāpat arī par samērā ierobežoto iespēju finansiāli sniegt savu līdzieguldījumu šādām apmaiņas vizītēm. Līdz ar to mums tad šobrīd e, ir šādas problēmas uzskaitīts. Tātad, kas tad sekos tālāk šajā projektā? Kā jūs zinat, mēs vēlamies palīdzēt, cik tas ir mūsu spēkos, un kā jau Hānkungs vakar teica, kopumā mums ir tāds pozitīvs skatījums uz šādu priekšlikumu. Tātad, kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams turpināt diskusijas par eh, tām alternatīvām, kas izklausījās šobrīd visdaudzsološākās, lai mēs varētu gal galā nonākt līdz konkrētam priekšlikumam un iespējams arī pārbaudīt, kādas ir iespējas jau esošo ietva, eh, instrumentu ietvaros, piemēram, sadarbības programmu ietvaros. Eh, varbūt, ka tas varētu būt uh, tīri labs variants, un tas varētu attiecīgi apmierināt eh, tās vajadzības, kuras tika noteiktas eh, no vietēji ievēlēto pārstāvu puses. Šobrīd gan ir pārāk agri minēt, kurā virzienā mēs izvēlēsimies īsti iet. Es aicinātu dot mums vēl laiku, pirms mēs sniedzam konkrētāks priešlikums, jo mēs vēlamies, lai mūsu priešlikums būtu pamatots, balstītos uz faktiem, jau iepriekš e, zinot par iespējamām grūtībām, un ka mums būs pārliecība, ka tas viss darbosies un būs panākti tie rezultāti, kas tiek sagaidīti. Nākamais izmēģinājuma projekts Šeit es došu vārdu savam kolēģim Ronaldam Holam, lai jū, viņš jūs informētu par šīs viet, reģionālas vietējās politikas veicināšanu globāli. And, uh, thank you for the invitation uh, this morning to speak to. Paldies par uzaicinājumu uzstāties uh, jūsu komitejā par šo ārkārtīgi svarīgo pilotprojektu. Jo tas darbojas jomā, kuru jūs ļoti labi pārzināt, kā reģionālās politikas komisārs, un kas ir attīstījusies pateicoties resursiem, kas bija pieejami pilotprojektā. 2 miljoni eiro 2009. gadam un 1,5 miljoni pašreiz šim gadam. Es pavisam īsi atgādināšu, kāpēc mēs visā tajā esam iesaistījušies. Interpretējot tās pilnvaras, kas mums tik dots no Eiropas parlamenta puses, mēs centāmies e, stratē, ieguldīt strateģiskajā partnerībā starp Eiropas komiteju un trešajām valstīm un uh, nodrošināt plašāku sadarbību reģionālās politikas jomā, jo ir nepieciešams uh, sniegt vairāk informācijas, sniegt arī citiem par to, kā Eiropa realizē savu reģionālo politiku. Otrkārt, mm, mums ir salīdzinoši li liela pieredze, gandrīz 20 gadus gāra par to, kā reģionālo politiku organizēt īpaši uh, daudz līmeņu pārvaldības kontekstā un uh, mēs eh, popularizējam arī to, kāda ieguldījuma Eiropas Savienības sniedz eh, starptautiskajā jomā, un, manuprāt, eh, tā ir arī lieliska izdevība paskaidrot trešajām valstīm to, kas mūsu sirdīm ir dārgs, kā Eiropas vērtības, viena no tām ir atvērti tirgi, kas ir reģionālās politikas pamatā, Mēs runājam par to, kā mēs respektējam reģionu, intereses vidi, iespēju vienlīdzību. Lūk, tie visi ir tie priekšnoteikumi, uz ko balstās mūsu politika, kas atspoguļo mūsu vērtību sistēmu. Un eh, tās, protams, ir jā, jāizklāsta veidojot attiecības ar trešajām valstīm. Un 2009. gadā pilotu projektu gada laikā mēs sadalījām mūsu programmu četrās kategorijās. Vispirms mēs organizējām konferences un seminārus, otrkārt mēs organizējām arī apmācību programmas un pieredzes apmaiņu reģionālajā attīstībā strādājošiem ierēģiem un speciālistiem. Un uh, veicām arī pētījumus un izstrādājām komunikācijas instrumentus. Projekti ir daudz, protams, bet es vēlētos, lai jums būtu tāds vispārējais priekšstats par to, kādi pasākumi tad tur tika ietverti. Piemēram, 11. 12. maijā 2009. gadā mums notika pirmā start pirmais starptautiskais eh, seminārs Briselē par reģionālo pārvaldību, kurā piedalījās pār par 300 dalībniekiem. Mēs arī organizējam uh, semināru ASEAN valstu pārstāvjiem maijā un augsta līmeņa sanāksmes, eh, kas notika Briselē, reģionu dienu sakarā un svarīgi pieminēt arī reģionālās attīstības jautājumiem veltīto konferenci par sadarbības jaut jautājumiem. Rietuma Āfrikas eh, un Burkina Faso eh, monetārās savienības reģionam. <clears throat> Tālāk eh, Cīzer programmas ietvaros ierēģņu programmas, ap, apmai, eh, tātad apmācības programmas un pieredze apmaiņas programmas. Tur mēs sadarbojamies īpaši aktīvi ar Brāzīļiem. Eh, arī eh, cenšoties izzināt, kā viņi realizē savu reģionālo m, politiku, kā viņi, piemēram, um, pieiet šiem jautājumiem no sektorālā viedokļa, no reģiona viedokļa un tā tālāk. Sadarbība ar eh, Ķīnu un Dienvidu eh, Austrum Angliju. Šeit Kembridžas eh, pilsēta iesaistījās aktīvi kādā programmas realizēšanā, un mēs organizējam arī sešu Centrālamerikas valstu pārstāvju uh, vizītes uz Spānijas reģioniem, kas balstījās uz līdzīgiem principiem kā Brazīļu vizīte, lai eh, runātu par reģionālās pārvaldības izaicinājumiem. Šis gadījums ir īpaši interesants, jo turpinās diskusijas par iespējām veidot supranacionālu attīstības fondu visām sešām valstīm, un modelis uh, ko viņi vēlas izvēlēties, ir līdzīgs Eiropas reģionālās attīstības un kohēzijas fondam. Kas attiecas uz treši, trešo uh, pasākumu grupu, tātad pētījumiem, 2009. gadā faktiski vajadzētu definēt uh, nosacījumus uh, šiem pētījumiem un definēt, kāda tad pētījumus ir vajadzīgi. Tātad mēs veicām vienrāga pārbauda, piemēram, Ukrainas eh, reģioniem, pasūtot pētījumu, eh, pētījām arī mūsu robežu reģionus, reģionus eh, Latīņa Amerikā. Un notiks arī konference, kurās tiks prezentēt pētījumu sākotnēji rezultāti. Mēs strādājam pie pētījumu par reģionālajām in, uh, inovāciju sistēmām ar Merkazūru valstīm un šeit arī tiek veidots tās teritoriāls pārskats. Lūk, eh, visi šie tie pasākumi, kurus mēs uh, sākām realizēt 2009. gadā, un konkrēti rezultāti parādīsies šogad vai 2011. gada sākumā. Un visbeidzot, mēs izstrādājām komunikāciju instrumentus, uh, Eh, eksportam, ja to tā var nosaukt, eh, reģionālās politikas eksportam. Piemēram, informācijas pakotni, kas sauc Eiropas reģionālā politika, kas ir tāda iedvesma, iedvesmas avots eh, valstīm ārpus Eiropas Savienībā. Šeit es lieku jautājumzīm. Kāpēc jautājumzīm? Tāpēc, ka mm, ir virkne vienošanās un tā tālāk mēs strādājam uz konsensus principiem, mēs te necenšamies no uh, augšu uz leju virzīt kaut kādus uh, eh, direktīvas un norādes. Mēs esam spējuši identificēt eh, virkni svarīgi instrumentu, realizējot savu reģionālo politiku jau vairāk kā 20 gadus. 2010. gadā mēs turpinam šo darbu, izmantojot tos budžeta resursus, kas ir mūsu rīcībā. Un, un mums, mēs esam paredzējuši virkni pasākumu šajā gadā. Mēs esam atbilstījuši Brazīļus, organizējot uh, atvērtās dienas eh, Brazīlijas reģionos, kas ir līdzīgas tam, kā organizē šādas dienas Eiropā. Eh, esam organizējuši arī seminārus eh, Brazīlijas valsts administrācijas darbiniekiem par tehniskiem jautājumiem, eh, organizējot reģionu politiku, piemēram, kā vērtēt, kā nodru, dažādu pasākumu realizāciju, kā veidot informācijas sistēmas, kontroli un tā tālāk. Mēs sadarbojamies arī ar ķīniešiem īpaši uh, saistībā ar ekspošu izstādi Šanhajā. Uh, Un tā ir viena no valstīm, kas vēlas uh, padziļināt dialogu ar uh, Eiropas Savienību un ar SAO. Sadarbojamies ar uh, Austrāliju, ar Ukrainu, ar Āfrikas valstīm. Un ar četrām valstīm, kā komisija, mēs esam parakstījuši arī sapratnes līgumu. Un tās ir Ukraina, Brazīlija, Krievija. Un uh, Brazīlija un arī cits valsts ir izteikušas vēlmi piesa, eh, tātad pievienoties eh, šādām programmām. Ir ļoti grūti iepriekš paredzēt, kas notiks tālāk, kā attīstīsies šī rīcības programma, jo ir tā, ka kādā jomā pēkšņi rodas grūtības un kāda programma sāk buksēt, tad parādās pēkšņi cita valsts, kas ļoti aktīvi iesaistās pro, programmās. Uh, 2009. gadā bija tāds liels klusums attiecībās ar uh, Krieviju, taču 2009. gadā, kri, uh, eh, 10. gadā Krievija ir ievērojami aktivizējusies. Ar Ķīnu varbūt ir savādāk, eh, gluži otrādi aktivitāte 2009. un tās kritums šogad, nu, ir ļoti grūti proj, tā, tad, prognozēt, kā attīstīsies pasākumi un lietas, bet būtībā administrācijas visā pasaulē vēlas uzzināt vairāk eh, par eh, kohēzijas politiku, šo te pārdals modeli, kas tiek izmantots Eiropas eh, Savienībā. Un kā ģenerāla direktorāts reģionālajai politikai, ja mēs darbotos vieni, mums to būtu ļoti grūti realizēt, atbildēt uz visiem pieprasījumiem bet mums ir šī palīdzība, ko esam saņēmuši no pilotu projekta, un tas in, uh, tas ir parādījis mums, palīdzēs mums veidot dažādas inovatīvas tikšanās un, un projektus un tā tālāk. Un tādēļ es esmu pateicīgs par uh, atbalstu arī Eiropas parlamentam. Es jau to esmu sacījis Hibners kundzei. Uh, un Van Nistelroja kungam, ar kuru man nepārtraukti ir cieši kontakti realizējot šo programmu jau pēdējos 18 mēnešus. Un visbeidzot, visiem, kas strādā komisijā pie šiem jautājumiem, mums tā bija ļoti interesanti iespēja ieskatīties, tā teikt, spogulī un pajautāt sev, ko tad mēs īsti daram reģionālajā politikā. Un, uh, mums varbūt ir jāpadomā arī par eh, kļūdām nepildībām un eh, jāprotās izskaidrot trešajām valstīm. Vēlreiz paldies par jūsu atbalstu šim projektam. Thank you, Ronnie. Paldies, Ronnie. Es vēlētos noslēgumā sniegt eh, informāciju par ceturto rīcības programmu, kas veicina uh, labvēlīgāku vīdi mikrokreditēšanai. Uh, kopā ir piešķirti 8 miljoni eiro, kas ir pieejami šajā programmā, kas tiks izmantoti kopā ar fondiem, kas ir pieejami caur Jasmine uh, fondu, kas ir tehnisks, kas ir instruments tehniskai palīdzībai, lai kreditētu uh, finanšu institūcijas, kas nav bankas. Un mēs esam centušies mm, tātad uh, šos pasākumus izmantot kā tādus atsevišķus elementus, uh, lai veicinātu mikrokreditēšanu. Runājot par šiem, trīs, eh, par šiem septiņiem miljoniem, mēs tos esam sadalījuši divās daļās, kas tiks iz, iemaksāts Eiropas investīcija fondā, kuras, kuram ir uzticēta pārvaldība. Gan Jasmine instrumenta ietvaros, gan arī uh, progress eh, programmas ietvaros, kas tika atzīt par atbilstošu vietu. Un līdz ar to EIF uh, eh, tā tad ir partners, lai visu to nodrošinātu. Un uh, 4 miljonu liels grāns kļuva pieejams jau pagājušajā gadu un šogad, tātad paliek vēl 3 miljoni Un par cik mēs esam noslēguši e, šo grāntu nolīgumu ar EIF, viņi ir atbalsta šo institīvu, kad parlaments no savas puses arī atbalsta šo institīvu ar 200 tūkstošiem eiro. E, kāds ir mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt ar visu šo pasākumu, ar šiem septiņiem miljoniem? Uh, ja šie resursi tiks izmantoti, eh, lai varētu nodrošināt eh, finansējumu nebanku kreditēšanas iestādēm, kas piešķirs mikrokredītus. Uh, that would mean somehow an average contribution of about 900. Kopsumā ir piešķirti 900 tūkstoši, un uh, mēs būsim finansējuši astoņas šādas iestādes. Vidējā termiņa perspektīvā Mm, šīs te institūcijas spēs strādāt, ievērojot profesionālus standartus un attīstīt savu biznesu. Finansējums no Eiropas parlamenta tiks investēts četru gadu periodā, mm, pārskaitīts uz EIF, un vēlāk šis instruments tiks slēgts 2017 Protams, tas viss saistīts arī ar administrīvām izmaksām, kas ir 7% visā šajā periodā līdz 2017. gadam. Tas ir tās ļoti saprātīgs uh, cipars, kas ir paredzēts 2009. gadam. Mēs esam uzlabojuši koordinācijas ar dažādiem pasākumiem mikrokreditēšanas jomām ņemot vērā nepieciešamību veicināt efektivitāti un sinerģijas starp dažādiem elementiem. Un mēs esam uh, reģioniem padarījuši iespējamu pieeju līdzekļiem no progresa programmas un arī no Jasmine programmas un Eiropas investīciju bankas, kas ir tagad iegūši jaunu dimensiju. Un tagad mums ir e, iespējas atbalstīt kapacitātes e, celšanu, mums ir iespējas aizdot vēl vairākus miljonus, e, pateicoties Eiropas investīciju bankai, un tagad mums ir vēl arī citas um, iespējas, jo EIB turpinās dot savu ieguldījumu. Mēs ar kolēģiem no DJ Ekfina un Digi Employment, turpinam apspriest eh, šīs lietas, lai tās varētu sakārtot, lai darbotos pēc iespējas efektīvāk. Tas ir uzdevums 2010. gadam, mm, lai atrastu atbilstošu modeli eh, mikrokreditēšanas sistēmas izveidē pēc iespējas labākā veidā, ņemot vērā vidējā termiņa perspektīvu. Protams, neaizmirstot to, kas tika aizsākts ar Jasmine un iniciatīvu, uh, un jūsu atbalstu šai iniciatīvai priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos beigt savu uzstāšanos uh, ar šīm četrām darbībām un pasākumiem. Vai kāds šeit ir no DJ Enterprise? Nē, šķiet, ka nav. Dīvaini gan. Es atvainojos savu kolēģu vietā jo es runāju pa telefonu ar kolēģi vakar, un viņš solīja šeit savu klātbūt, tā kā nu žēl. Man ir prieks arī atbildēt uz jūsu jautājumiem, jo kolēģi strādā dien dienā ar šiem jautājumiem. Un es esmu, protams, arī ārpus šīs sanāksmes jums visiem pieejams. Paldies par šo informāciju. Mums ir apmēram 25 minūtes diskusijām. Un Vanisloja kungs ir pirmais, kas faktiski ir tāds krustēvs šai te pieejai. Viņš gan apstrīd tādu iespēju. Paldies par jūsu, intu, par jūsu informāciju. Ir eh, ļoti patīkam par to visu runāt reģionālajā komitejā, jo tagad ir skaidrs, kur mēs atrodamies un ir skaidrs arī, kur mēs ejam. Tātad šie izmēģinājumi projekti ir lieliski iespēja parlamentam eh, sniegt papildus viedokli par svarīgām lietām, tādām lietām, kuras vēlāk var izrādīties prioritējams dažādos budžeta posteņos Eiropas Savienībā. Un tas ir svarīgi. Tātad šobrīd mēs mēģinām ar šiem izmēģinājumu projektiem padarīt vairākas jomas pri prioritējams. Dažos gadījumos tas prasa trīs gadus, un tomēr mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas ir veiksmīgi darbojies. Vēlējos pateikt, ka jā, ir vairāk etapi, un tomēr mēs nedrīkstam to visu pārmēr novilcināt. Tam ir jābūt integrētai Eiropas Savienības politikas izstrādes jomai. Līdz ar to jautājums arī jums, priekšsēdētājs kundze. Kā mums pašiem sagatavot 2011. gadam adekvātus priekšlikumus gan 11. gan 12. gadiem par to, ko darīt. Otrais par informāciju. Tātad vēlējos tikai to pieminēt sīkāk, neiz, neiz uh, virzot. Runājot par Romu jautājumu, man tiešām priecē, ka mums ir vesela virkne priekšlikumu, un es zinu, ka sociālistu grupa nāca klajā ar priekšlikumu. Tāpēc eh, varbūt būtu varētu adekvāti parunāt ar tiem, kuri, ņemot vērā citu grupu atbalstu, ir izstrādājuši priekšlikums. Tātad pārbaudīt, vai tas strādā vai nē. Kā mēs dzirdam, zināms progress ir panākts, un tomēr ir grūti piekļūt klāt cilvēkiem un nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, jo, protams, ka tieši par tādu attīstību mēs arī iestājamies. Līdz ar to es uzskatu, ka tiešām progress ticis panākts, un e, mēs esam arī raduši iespējas un kanālus piekļūt Romu iedzīvotājiem. Un šeit palīdzība tiešām ir ņemta arī reģionālajās un vietējās varas iestādēs. Nākamais par Erasmus. Tas bija Alda priekšlikums, ka e, šī programma nedarbojas tā, kā mēs to vēlētos. Tātad, ja ir kāds izmēģinājuma projekts, un ja tas iziet cauri Eiropas komisijas normālajai procedūrai, tad ir grūti kaut ko panākt, un tomēr varbūt, ka parlamentam vajadzētu sniegt tādu kā atbalstu vietējā un reģionālā līmeņa interesantiem, kur vēlētos iesaistīties šādos projektos. Tātad varbūt, ka vajadzētu vai nu reģionu komitejā vai citās institūcijās, varbūt vajadzētu viņiem sniegt budžeta līdzekļus un tad uh, skatīties, kā viņi to pārvalda. Tagad mēs it kā esam uzņēmušies visu atbildību un tagad tūkstošiem jautājumu ir jāatbild Eiropas komisijai, kā to darīt, kas ir atļauts, kas nav atļauts, un gada beigās nav panāks nekas. Tātad izmēģinājumu projektiem ir doti divi gadi darbībai, šad tad trīs. Un līdz ar to Tas, manuprāt, nav pareizi. Patreizējā procedūra nedarbojās. Varbūt varētu paskatīties no pavisam cita jauna redzes viedokļa. Tātad tie, kuriem tiešām ir saskarsme ar galīgo lietotāju, ar projekta galīgo mērķgrupu kā tiek izmantota nauda un tā tālāk. Tātad es uzskatu, ka šādi tālāk strādāt mēs nedrīkstam. Tad mēs zaudēsim visu. Trešais. Runājot par vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbību, mani priecē šajā jomā panāktais ir vesela virkne iniciatīvu, un, protams, ka šī sadarbība skar plašāk jomu un vairāk jomu kā tikai Pasaules tirdzniecības organizācijas sarunas un klimata izmaiņas ir vesela virkne citu nozaru un jomu, kurā integrēta pieeja reģionālā līmenī un pilsētu līmenī ir nepieciešama. Tātad jautājumi ir daudz. Līdz ar to, ja kādam ir kāda ideja, tad, kā jau Holkungs tikko teica, ir ļoti daudz jautājumu par to, kā to pasnāp, kā, kā to panākt. Jāsaka, Eiropai daudz kas ir izdevies. Tas, ko mēs esam sasnieguši, labklājību un iespējas, ja mēs vēlamies to saglabāt un doties tālāk, tad mums ir jāstrādā visiem kopā un jāstrādā arī nākotnē. Es uzskatu, ka mēs esam daudz sasnieguši un tomēr. Jūs savā runā pieminējāt, ka sadarbība ir veiksmīga starp Eiropas komisiju, starp dažādiem ģenerāla direktorātiem, starp uh, dažādiem finanšu iespējām, un tomēr nevienmēr tiek uzklausīti parlamenta deputāti. Ja, piemēram, ir kāda svarīga tikšanās, tad varbūt vienkārši atsūtiet uz politiskajām grupām vai arī uz mūsu komiteju. Tā tad eh, mēs esam runājuši par to, ka tieši ievēlētie parlamenta deputāti varbūt var pastāstīt, kāda ir situācija viņu reģionā. Šādā sakarā es personīgi vēlētos uzsvērt, ka vajadzētu atvēlēt konstantu budžeta kategoriju visā pārskatāmākajā nākotnē. Un eh, tas attiecās ne tikai uz to, ka komisijai tas ir jānodrošina, mums ir pētījumi, kur to pierāda es e, daudzus gadus esmu bijis Eiropas robežu reģionu asociācijas priekšsēdētājs. Ir vesela virka reģionu, e, piemēram, Pirenejos un citās vietās, un runājot par Latīņu Ameriku, cilvēki gan, teiksim, tirzniecības jomā, gan veselības aprūpas jomā nevar doties uz tuvāko vietu kas ir varbūt pāri robežai, viņiem ir jāizmanto viņiem atvēlētais uh, pakalpojums sniedzējs. Un šobrīd ir pētījums Latīņā Amerikā, un varbūt, ka mēs varētu sniegt viņiem mūsu pieredzi. Tā tad mums nav jāmāca neviens, vienkārši mēs varam sniegt savu pieredzi jo ideju un sasniegtā jau mums ir daudz. Un visbeidzot, runājot par mikrokreditēšanu. Tā tad um, es uzskatu, ka ir svarīgi sadarboties komisijas dažādiem ģenerāldirektorātiem un uh, pat strādājot vienpatēji, ir jāmēģina organizēt adekvāts darbs. Un eh, tomēr nesadarbojoties, es domāju, mēs zaudējam iespējas. Vēlētos pateikt arī komisijas pārstāvjiem, organizējiet visu darbu un deleģējiet problēmas. Neuzņemieties visu uz saviem pleciem. Runiet par pārvaldību, runiet par menedžmentu. Paldies par informāciju un es vēlētos lūgt sekretariātam to visu tālāk izvērtēt. Un man personīgi šobrīd izskatās, ka mēs jau sākam runāt par periodu 2011-2013, kurā, es ticu, parādīsies jaunas idejas. Un ir jau parādījušās idejas par pilsētvides vīziju taču mums vajadzētu runāt arī par nākamo gadu. Paldies! Un tagad uh, eh, Fransuāze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad mēs šeit runājam par četrām iniciatīvām, kas ir ārkārtīgi interesantas. Jā, mums ir dažādi novērtējumi pieejami, un piekrītu, ka Roma jautājumā panāktais ir veiksmīgs. Un, protams, ka rezultāti šajā jomā ir būtiski. Un tomēr, runājot par Erasmus programmu, tad vietējiem un reģionāliem līmeņiem šie programma nav bijusi pietiekami vērt, veiksmīga. Izskatās, ka no ievēlēto pārstāvi puses šī programma it kā sniedz daudz cerību, un tomēr konkrēti rezultāti nesako. nav nekāda jēga, piemēram, vest vietējās varas pārstāvis no Portugāles uz Somiju, ja netiek nodrošināts tulkojums. Tam tiešām nav jēgas. Varbūt, kā mums vajadzētu organizēt tādu pārstāvu tikšanos, kuri jau ir daudz sasnieguši, piemēram, bi e, bioloģiskās daudzveidības un atjaunīgo enerģiju ziņā, un e, ir jau reģioni, kuros daudz kas ir panākts. Un varbūt tad mēs varam organizēt tādas tikšanās. no kurām varētu mācīties visas iespējamās puses piemēram, eh, pilsētu pārstāvi varētu mācīties no citu lielo pilsētu pārstāvjiem. Tātad es runāju par paraugu prakses apmaiņu, par prasmi palielināšanu. Varbūt, ka mēs varētu organizēt tikšanās starp tādiem vietējās varas pārstāvjiem, kur ir ieinteresēti konkrētā tēmā. Un tad mēs varētu nodrošināt uh, adekvātu zināšanu un prakses apmaiņu starp vietējām un reģionālām iestādēm. Par eh, trešo punktu. Par mikrokreditiem. Cerību ir daudz. Un tomēr uzskatu, ka mēs varētu mācīties daudz un tiešām ceru, ka tas būs veiksmīgi. Priekšsēdētāji. Uh, E, ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad arī vēlētos izteikt pāris komentāru. Manuprāt, viens no svarīgākajiem aspektiem bija tas, ka mēs šeit dzirdējām, ka šie izmēģinājumi projekti nav tikai kāds konkrēts, izolēts projekts, kas uh, izšķīst visā pārējo pilotu projektu jūrā. Mēs runājam par labu pilotu projektu ilgtspējību, par to saglabāšanu sistēmā, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Šādā kontekstā, kā jau kolēģi šeit pieminēja, Erasmus projekts ir ļoti svarīgs. Vakar runājām ar komisāru kungu, bet arī šodien vairākas reizes izskanēja deputāta teiktajā, ka uh, Erasmus ir svarīgs veselā virknē projektu, jo vietējā un reģionālā līmeņa pas, pašvaldību vieta Eiropas līmenī tikai pieaugs. Eiropa visu laiku uzlabo savus instrumentus, un šobrīd mums jau ir iespēja palīdzēt vietējām un reģionālajām iestādēm uzlabot viņu kvalifikāciju. Uh, Un eh, Rasmus ideja jau bija ļoti laba, jo pamat pamatos tās doma jau bija sniegt un paaugstināt kvalitāti vietējo un reģionālo pašvaldībā strādājošo. Un, protams, arī pārvaldības kvalitāti. Un, ja mēs turpināsim Erasmus programmu, tad uzskat, ka tas arī turpinās darboties veiksmīgi. Uh, Mums varbūt vajadzētu vairāk raudzēties nevis uz to, vai tas ir labi un slikti, bet gan uz to, kā nodrošināt adekvātu darbību. Un es nevēlētos redzēt Eiropas komisijas darbu kā savu veidu ceļojumu aģentūras izskatā, kur viņi tikai organizē pārbraucienus no vienas reģionālas pašvaldības uz otru. Jums ir jāsavēl kopā, jeb jānodrošina pamatstraumējums visām šīm idejām. Un varbūt tiešām šeit vajadzētu skatīt, paskatīties no jauna, no jaunas šķautnes. Un mums vajadzētu runāt par Erasmus kā ideju nākotnēji, lai Erasmus būtu ne tikai Eiropas reģionālās politikas sastāvdaļa, bet ja, lai tas būtu ikdienas un normāls pamatstraumējuma politikas formulāts. Un eh, kā jau mēs šeit diskutējām, un arī komisijā šobrīd notiek diskusijas par finanšu regulu, un tas radīs nākotnes ietvaru mūsu darbam. Līdz ar to runājot par finanšu regulu, varbūt mums vajadzētu pieskarties tiem priekšnoteikumiem, kuri ļautu ātrāk iziet cauri visiem etapiem, jo, kā jau šeit izskanēja, uh, dažādi iepirkumi un dažādi konkursi komisijā prasa gadus. Tas tiešām ir jāsaīsina. Un es tiešām uzskatu, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem. Jā, mēs uzskatām, ka budžeta procedūrai jābūt ārkārtīgi striktai, un tomēr tai ir jābūt ātrākai. Līdz ar to arī mums visiem šobrīd vajadzētu piedomāt par to, kā saslēgt kopā visas šīs politikas, īpaši pilsētas vidas, pilsētu plānojuma jomā, jo pilsētu joma nākotnē viennozīmīgi pieaugs. Un varbūt, ka to varētu pārtulkot tādā konstantā un ilgtspējīgā projektu plūsmā. Mums būs jādomā par to, ko darīt ar pilotu projektu ar izmēģinājumu polekt, projektu finansējumu. Komisijā problēma ir tāda, ka tai nepietiek resursu, un līdz ko rodās jauna problēma vai jauns izaicinājums, jauna ideja, tad esošajiem resursiem, esošajiem cilvēkiem ir jātiek galā vēl ar jaunu pienākumu. Varbūt tiešām vajag runāt ar komisiju par to, kāds iespējas uz jaunu projektu un jaunu ideju izvērtēšanu ir tam, ka nepietiek resursu. Tas pat attiecās arī uz izmēģinājumu projektiem, kādam ir jāsagatavo ideja. Un eh, runājot par šīs idejas tālākas izstrādes atdošanu kādai institūcijai ārpus komisijas, varbūt tas nākotnē notiks, bet mums ir jāskatās, kā tas notiks. Līdz ar to jau no paša sākuma mums ir jāizvērtē, vai ideja vispār ir izvedama reālajā dzīvē, vai tam pietiks resursu. Nākamais finanšu regulā vajadzētu raudzīties arī par to, kā atvieglot resursu adekvātāku izmantošanu sadarbībā ar komisiju un starp dažādiem komisijas ģenerāldirektorātiem. Vēl nedaudz par Romu jautājumu. Tiešām uzskatu, ka šis izmēģinājuma projekts ir kas tāds, kuram vajadzētu turpināt strādāt arī nākotnē. Tāpat nav tāda cerība, jo es uzskatu, ka Roma jautājums šobrīd ir prioritāte vesel, veselā virknē projektu. Mums vajadzētu runāt par paraugu prakses eh, pamatstrāvošanu nākotnēm par to, kā mēs ar Romu minoritāti strādāsim arī nākotnē. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Katrā ziņā Tas nenāktu par labu nevienam, ja šis izmēģinājuma projekts, kurām noteikti tiks iegūta kāda praksa un pieredze, palikt izmēģinājuma projekta līmenī. Līdz ar to es vēlētos griezties pie komisijas pārstāvjiem un lūgt dziļāk izskatīt Erasmus programmu, lai arī Erasmus programmā mēs redzētu tūlītais un plašs rezultāts. Jā, Klausoties eh, debates, eh, it īpaši par Erasmus, konkrēti jau mūsu komitejā mums vajadzētu īpaši rūpīgi izskatīt jaunās iniciatīvas un kā tās faktiski tiek īstenotas. Piemēram, Jessica iniciatīva. Brīnišķīgs projekts, un tad, kad vietējās pašvaldības eh, satikās ar investīcijas bankus pārstāvjiem, saprata, cik tas maksās un ka tas ir skaisti, bet praktiski viss ir bezjēdzīgi. Manā valstī viņi noteica minimālo līmeni, kas ir absolūti nepieņemams jebkurai pilsētai. Piemērs vienkārši. Tad, kad mēs īsti ieviešam jaunu ideju, kas ir praktiska iniciatīva, tai jābūt pēc iespējas vienkāršākai, jo ja tā nebūs, tad mēs nonāksim situācijā, kurā apstiprināsim to, ka Eiropas politika ir tik sarežģīta, ka ir faktiski neiespējams neko izdarīt. Erasmus bija viena no vienkāršākajām idejām uh, pasaulē. Sākotnēji tā ierosināt kā ļoti vienkāršot, ka dažas pašvaldības, vietējās pašvaldības var mācīties no citiem. Vietējās pašvaldības to jau dara gadiem. Eiros eh, pilsētu programmas un daudz cits līdzīgs programmas jau pastāv gadiem ilgi, nav nekāda problēma ar to. Nav problēma arī ar valodu, jo asociācijas pašas to organizē un viņi to nesaskata kā problēmu. Viņi uzzina, kādās valodās e, šajā pašvaldībā cilvēki varēs sazināties, un ja tur nav iespējams to sazināties, e, tad e, viņi nedodas uz turien. Arī es piedalījos šādos procesos, vēl pirms iestāšanās mēs veicām pārunas ar komisiju, Žanšāls Leigs bija nu, nu, komisijas puses, un mēs runājam par to, kā varētu īstenot vienu no programmām. Uh, un mēnešiem ilgi mēs veicām šīs pārunas. Un eh, CMR organizācija to organizēja simtprocentīgi. Komisija tikai uzraudzīja to. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi jaunos izmēģinājumu projektos. Ja mēs kaut ko ierosinām un mēs eh, noteikti meklēsim iespējas, kā atbalstīt eh, Eiropas komisiju tās centienos. Tātad, ko tad mēs īsti darīsim? Mums ir nepieciešama spēcīgāka komisija. Mēs nevaram turpināt likt komisijai strādāt ar maziem projektiem, ar 2 miljonu eiro projektiem, un pēc tam pēc diviem gadiem konstatēt, ka ir uh, Eh, pārāk sarežģīti. Principā viens miljons ir iztērēts un eh, ne, konstatējam, ka pārāk sarežģīti ir iedodēt man vienu miljonu, mēs pēc nedēļas pateiksim, ka tā, tāda paša rezultāta. Manuprāt, mēs pārāk sīki sniedzam uzdevums komisijai, un ja tas ir tik sarežģīti, tad jau no paša sākuma tas ir jānodod kādam citam vai tā ir CMR vai kāda cita organizācija, kuriem ir iespējas to īstenot, un tas būs daudz lētāk. Pat reģionu komiteja ņemtu to šāds projekts. Līdz ar to mēs, protams, varam, varam mācīties. Es negribu kritizēt komisiju, jo jūs redzat, ka jums tiks eh, jautāts par analīzi eh, pirms eh, konkrētā projekta analīzes, pēc ietekmes novērtējumu un ko tik vēl ne. Man jāatvainojas, varbūt, ka es kritiski izsakos, bet vienreiz pietiek. Vai nu mēs veicam to kā izmēģinājumu projektu, tad vienā reizē, vienā vietā, kur mēs varam skatīties, kā tas darbojas un kā tas ne, tad 20. maijā mums būs gala rezultāti un šīs labākās prakses piemēri. Mums ir ļoti labi piemēri Eiropā, ka, kāpēc nevar cilvēks sūtīt ar šo finansējumu uz šīm vietām bez iepirkumiem, bez vēl kaut kādām administratīvām lietām. Man jāatvainojas, par, protams, par šo kritiku, bet mēs pusstundu runājam par divu miljonu projektu, kur pēc viena gada esam eh, noskaidrojuši, ka rezultātu nav vispār. Tā kā darīsim lietas vienkāršāk, nevis atkal uzdosim komisijai izdarīt lietas, kas ir absolūti nesvarīgas, bet kas var noderēt visiem kā izmēģinājums nākotnē, lai jums nebūtu atkal jānāk šeit un, un jāatvainojas, ka jūs nesat iztērējuši eh, attiecīgos divus miljonus. Jūs esat atbildīgi par miljārdiem eiro, mēs te spriežam par diviem miljoniem. Uh, Paldies, eh, saka priekšsarētāji, mums tiešām jāatceras eh, tas, eh, ko tikko runājām, tad, kad mēs apspriežam regulas, lai komisija varētu rīkoties tā, neļautu revīzijas palātai visu apturēt un likt atgūt līdzekļus. Ir daudz gadījumu Arī pašreizējā finanšu eh, perspektīvā komisija tika aicināta, arī reģioniem eh, tika izteikta aicinājums būt inovatīviem, un tad ierodas revīzija un apšauba absolūtu visu kas nav tieši un skaidri regulā atrunāts. Varbūt tad regulā skaidri jāatrunā, ka pilotu projektiem vai šiem izmēģinājumu projektiem ir eh, skaidri atļauts izmē, izmantot citas noteikumus. Varbūt tas tad ir ierosinājums no mans puses. Un komisijai, protams, ir šobrīd eh, jāmēģina nu, nodrošināt, ka jā, komisija tātad līdz 20. maijam apstiprinās šo finanšu regulu, kas noteiks septiņiem gadiem uz priekšu, eh, kā viss notiks, tad var eh, principā pārtraukt mums vairāki labie procesi, kas ir iesākti. Uh, Un tādējādi mums ir jāskarās, ka, kā mēs varam sadarboties eh, ar, ar vien veiksmīgāk. Cerams, ka kaut kāda pievienotā vērtība vismaz no mūsu diskusijas šodien ir bijusi. Un katrā ziņā arī mums, kā likumdevējiem, ir kāda loma, vai komisija vēlas ko papildināt. Nu, tad trīs līdz četras minūtes varbūt. Priekšsēdētāji, varbūt par dažiem eh, šiem punktiem Obrekts kungs runāja par šīm grūtībām, cik, kas komisijai rodās strādājot ar šādām mazām programmām un projektiem. Jā, viņam taisnība, bet es atceros, ka pavisam nesen tika pieņemts lēmums kā projektu nodošana ārpakalpojumā tiek uzskatīta nu, par sliktu praksi. Un uh, komisijas reformas ietvaros pirms vairākiem gadiem tas tika tā nostādīts, un tagad mēs sākam palēnām secināt, ka ja mēs būtu uzņēmušies iniciatīvu šādas inovatīvas idejas īstenošanā, tad mums jābūt arī zināmām spējām strādāt ar mazākiem eh, projektiem, ar vienkāršākiem mehānismiem, lai būtu visi noteikumi spēkā, kas ļautu mums tā rīkoties. Man ar nožēlu jāsaka, ka tā tas nav. Šobrīd, skatoties faktiski, kā mēs strādājam, virzot uz priekšu un īstenojot šos mazos projektus, uh, tad es teiktu, tas ir neproporcionāls administratīvais sloks, kas ir principā nepieciešams, lai šie projekti vispār virzītos. Tas nozīmē, ka mēs esam noteikuši sev tādus noteikumus, kas ļauj lielā apjomā kaut ko paveikt, bet tiešā ikdienas līmenī mums ir jāievēro ļoti stingras prasības. Piemēram, 250 tūkstoši eiro, kurus mēs šobrīd esam iztērējuši, lai noskaidrotu, kā rīkoties tālāk attiecībā uz šiem projektiem par Erasmus ideju, man vismaz tas ir labs ieguldījums. Es negribētu teikt, ka mēs tikai zaudējām laiku, mēs daudz ko arī noskaidrojām, jo daudz kas eh, tika arī izpētīts piemēram, to, ka varētu deleģēt šādas iniciatīvas tiešā veidā organizācijām, kas jau ir izveidotas. Tur ir dažādas iespējas, tātad ir jau šādas organizācijas, un savulaik tas tika uzskatīts, ka tas nav piemērotākais veids. Bet, ja ir vēlme virzīties šajā virzienā, to, tad man jāsaka, ka pašreizējos uh, Eh, pašreizējā situācijā ar tiem noteikumiem, kas ir spēkā, tas nozīmētu, ka mums ir jārīko vismaz konkurss eh, starp potenciāliem šādu pakalpojumu sniedzējiem, un tad, lai finansējums, kur mums ir jāpārauga, lai eh, par to notiktu tātad cīņa un konkurence, un lai būtu skaidrs, ka uh, visas kontrolas, kas ir nepieciešamas, lai tās tik tiešām arī eh, būtu īstenotas attiecībā uz šo finansējumu. Tā kā pat ja mēs neizsudaram uh, eh, iepirkumu konkursu, mums tā vai tā procedūra ir jāievēro. Varbūt tiešām mēs varētu skatīt kaut kādu iespēju tādu uh, eh, proporcionāli samazināt šos administratīvo slogu, bet tiešām pašreizējos apstākļos mūs ar visiem eh, labajiem nodomiem nevar tik veiksmīgi strādāt ikdienas līmenī. Vai varbūt man kolēģi vēlas kaut ko vēl eh, reaģēt? Ja nē, tad eh, viena lieta par Erasmus vēl, kuras vēl vēlējos sasaistīt ar esošajiem uh, Eh, pasākumiem. Eh, Urbakt, piemēram. Šajā programmā mēs lielā mērā kā mērķa auditoriju izvēlējāmies eh, arī tādu pašu grupu, kas būtu Erasmus programmas ietvaros. Un ieguvums no šādām apmaiņas vizītēm Urbakt programmas ietvaros ir tas, ka cilvēks strādā pie konkrētiem projektiem. Tas nozīmē, ka tas nav nekas tāds, kur ir pa kaut, kādiem, kaut kādām jomām abstraktām jālēm. Cilvēki jau zina, pie kā ir jāstrādā, ar ko kopā ir jāstrādā. Mēs tikai pastiprinam un uzlabojam šīs esošās iespējas, šīs aspektus par to, ka cilvēki spēj labāk sadarboties, viņi tālāk jau atbildīgi rīkojas šādā kontekstā. Un tas ir salīdzinoši viegli izdarāms. Bet e, ja mēs to sākam atvienoti, tā atdalīti no jebkādas reāli esošas situācijas, tad, e, ja mēs tad vēlamies, lai vairāk pievērstos e, lietas būtībai, tad jau ir jāvada kaut kas attiecībā uz tēmām, uz uh, kaut kādu virzību, lai tiešām nodrošinātu prog progresu, kas ir mums prāt nepieciešams. Līdz ar to man jāsaka, ka šāda decentralizēta pieeja varētu garantēt jums tos rezultātus, ko jūs tiešām vēlaties arī redzēt. Paldies! Izskatās, ka citi kolēģi uh, Eh, eh, nevēlas izteikt, cik saprot, diemžēl eh, komisijas pārstāvs ir atbildīgs arī par vienkāršošanu. Nu, tad eh, cerams, ka nākotnē mēs redzēsim arī eh, tiešām rezultātus, ka tiks vienkāršot šāda politika, ka būs konkrēti pasākumi, rīcība, lai vienkāršotu izmēģinājumu projektus, jo Erasmus ir ļoti svarīgs. Ja nav citu jautājumu, tas bija pēdējais punkts, kas mums bija jāizskat šodien, jo pārējos jau izskatījām iepriekš. Ar to arī beidzam šodienas sēdi. Paldies visiem un tiekamies jūnija sākumā.